Morning, dear colleague. Labrīt, kolēģi! Paldies, ka esat ieradušies, paldies par pacietību. Mums bija koordinatoras eh, sanāksme no deviņiem, mēs izpildījām visu, kas bija darba kārtībā rakstīts, un tagad sāksim parasto Libas komitejas sanāksmi. Sāksim darbu un turpināsim ar astoto punktu. Pētījums par dalību valstu politikas nostādēm attiecībā uz bērniem ar invaliditāti. Mums būs prezentācija. Balasterus skundze un Meirenses skundze prezentēs mums savu darbu. Viņas ir no Miljo Briselē. Šis pētījums ir par politikām attiecībā uz bērniem ar invaliditāti, un mēs pieprasījām šādu pētījumu, lai izvērtētu situāciju attiecībā uz šādiem bērniem Eiropas Savienībā un vai ir nepieciešami kādi likumdošanas pasākumi vai akti. Tagad došu vārdu Mērens skundzei, un pēc tam mums būs debates un diskusijas. Lūdzu, Mērens skundze. Good morning, everyone. Labrīt. Mani sauc Natālija Mirensi. Es esmu no Miljo, kas ir eh, konsultācija firma, kas strādā cilvēktiesību un pamatiesību jomā. Un šodien runāsim par bērniem ar invaliditāti. Uh, Pētījuma mērķis bija izvērtēt situāciju attiecībā uz šādiem bērniem Eiropas Savienībā un ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai uzlabotu esošo situāciju. Jo no sākuma gribēju teikt, ka Eiropas Savienībai nav īpaša kompetence šajā jomā. Eiropas Savienībai ir loma bērnu tiesību veicināšanā un diskriminācijas apkarošanā. Pētījums tika veikts 18 Eiropas Savienības dalībvalstīs, sākot no Maltas līdz Somijai, Rumānijai, Grieķijai, Ungārijai un citām. Un tādējādi mums bija labs ieskats situācijā Eiropas Savienībā. Mēs balstījāmies uz ANO bērnu tiesību konvenciju un cilvēku ar invaliditāti konvenciju un skatījām tieši šos te jautājumus bērnu ar invaliditāti griezumā. Analizējām 18 valstu likumdošanu, lai redzētu, vai šīs tiesības tiek garantētas. Piemēram, labākās bērna intereses, tiesības uz uzklausīšanu, aizsardzību pret vardarbību, iekļaušanu un tā tālāk. Un arī skatījām, kā praksē šīs lietas tiek ieviestas. Analīze rāda, ka visās dalībvalstīs, kuras mēs skatījām, bija šāda likumdošana, kur tiek atzītas bērnu un invaliditāti tiesības, tomēr praksē ieviešana bija problemātiska. Ekonomiskā krīze arī bija atstājusi negatīvu ietekmi samazinot budžeta līdzekļus eh, palīdzībai šādiem bērniem un viņu ģimenēm. Daži piemēri arī tiks sniegti, lai eh, parādītu, kāda ir situācija. Pirmais piemērs ir saistīts ar nediskrimināciju invaliditātes dēļ. Visās dalībvalstīs bija šādas tiesības netikt diskriminētam. Tomēr dažās dalību valstīs šīs tiesības tika aizsargātas tikai dažās jomās, piemēram, nodarbinātības, dzīvošanas, transporta un tā tālāk, kas varbūt nebija tik būtiskas bērniem ar invaliditāti, jo šiem bērniem daudz nozīmīgāks ir izglītības un piekļuvis un tam līdzīgas jomas. Protams, ir labi, ka šīs tiesības tiek aizsargātas, tomēr, lai pilnībā prasības tiktu iz, izpildītas, ir jānodrošina, ka visas šīs te prasības tomēr tiek efektīvi ieviestas, lai bērni varētu izmantot savas tiesības tāpat kā parasti bērni bez invaliditātes. Piemēram, lai bērns varētu apmeklēt skolu Un ja šis bērns ir ratiņkrēslā, tas nozīmē, ka visām stundām jānotiek pirmajā stāvā vai ir jāizbūvē rampa uz skolas ēdnīcu. Praksē mēs redzējām, ka šīs te saprātīgās uzturēšanās vietas vai dzīves vietas princips netiek ievērots, un tas rada bāžas arī sabiedrībā. Piemēram, ja ir bērns ar disleksiju, viņam ir grūtības ar lasīšanu, un ir jāliek eksāmens. kad vecāki pieprasa atbilstošu laiku eksāmena likšanai, tad citi bērni vai viņu ģimenes uzskata, ka tā ir kaut kāda nevajadzīga privilēģija. Piekļuvis tiesības dažādām vietām šādiem bērniem ir ārkārtīgi svarīgas, un uh, daudzās dalībvalstīs ar to bija problēmas. Un rezultātā mēs piedāvājam, ka Eiropas Savienība Eiropas Savienībā notiek apmaiņa ar labākajām praksēm, tā lai šis te koncepts tiek skaidrots un tiek izveidota kopēja izpratne par to, kas ir šie principi un lai arī sabiedrībā tiktu veiktas nepieciešamās darība, darbības. Ja mēs runājam par pret diskriminācijas priekšlikumu, mēs gribētu, ka tur būtu atsauce uz to, ka uh, direktīva ņem vērā arī bērnu ar invaliditāti jautājumu. Bērniem ļoti svarīgi, svarīgas ir arī tiesības uz izglītību, uz visaptvarošu izglītību. Tā, lai šādi bērni varētu apmeklēt parastās skolas. Šādas tiesības tiek garantētas visās dalību valstīs, bet dažās no tām nebija atsauce uz visaptvarošu izglītību. Piemēram, Itālijā, Maltā un Zviedrijā bija liels iekļaušanas līmenis pamatskolās, tomēr kopējā tendence Eiropas Savienība attiecībā uz šādiem bērniem ir, ka šie bērni mācās speciālajās skolās un tie tiek nodalīti no pārējiem, no pārējās sabiedrības. Iemesls ir tāds, ka parastajām skolām nav resursu, lai šādus bērnus uzņemtu. Tātad bērns var vai nu doties uz specializēto skolu, vai dažkārt ir iespēja šiem bērniem apmeklēt parastās skolas, bet dažos gadījumos tad šiem bērniem ir pat jāpavada trīs stundas sabiedriskajā transportā, lai vispār skolā nokļūtu. Papildus skolas programma un mācību līdzekļi nav piemēroti šādiem bērniem. Uh, Tas nozīmē, ka ja bērns ar invaliditāti dodas uz parasto skolu, tad, kad viņi sasniedz vai pārsniedz pamatskolas līmeni, it īpaši runājot par intelektuālām invaliditātēm un tam līdzīgi, šie bērni vairs nespēja mācīties, jo skolas programma nav pielāgota un skolotāji nenodrošina pietiekoši lielu atbalstu, lai šie bērni paliktu skolā. Tāpēc mēs uh, rekomendējam ieviest atvērtu koordinācijas metodi, lai Eiropas Savienība atbalstītu labāko prakšu izstrādi, iekļaujot skolotāju apmācību, tā lai šie cilvēki saprastu, kādas ir vajadzības bērniem invalīdiem, un lai tiktu veicināta arī uh, vispārēja iekļaušana. Mēs arī gribētu, lai Eiropas parlaments aicinātu visas dalībvalstis, kas to vēl nav izdarījušas, ratificēt eh, ANO konvenciju par šādu bērnu tiesībām un arī gribētu aicināt parlamentu darīt visu, lai tiktu veicināt šādu bērnu iekļaušanās eh, sabiedrībā un arī tiktu nodrošināta piekļuva izglītībai un arī tiktu nodrošināta sociālie pakalpojumi. Paldies, tagad esmu gatava atbildēt uz jautājumu, ja tādi ir. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad deputātiem ir pienācis laiks komentēt, uzdot jautājumus. Angelīlī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Šis pētījums ir ļoti interesants. Un mums vēl precīzāk jāizskata šis temats, tādēļ es gribētu uzdot trīs jautājumus. Pirmais jautājums. Tie dati, ko jūs pieminējāt, šie skaitļi ir nedaudz neprecīzi. Vienīgais precīzais skaitlis ir tāds, ka aptuveni 15 miljoni bērnu ir. Uh, šajā kategorijā, ka viņiem ir īpašas problēmas skolā. Bet nav vēl uh, precīzas uh, statistikas par uh, šo uh, bērnu vajadzībām. Mēs, piemēram, zinām to, ka mm, viens no diskriminācijas elementiem ir nevis tikai skola un izglītība, bet tā sporta nodarbības. Vai arī, teiksim, tas, ka bērni nesaņem uh, to atbalstu, kādu vajadzētu. Tāpat arī atbalsts uh, sociālajā ziņā jārunā arī par atbalstu ģimenēm. Tādēļ mans jautājums ir sekojošais. Vai ir kādi statistikas dati par uh, šīm problēmām? Jāsaka, ka nav uh, vienkārši izteikt uh, kāds jauns priekšlikums lai uh, dalībvalsts varbūt uh, varētu izveidot jaunu stratēģiju, vai arī, uh, lai mēs uh, Eiropas līmenī uh, kādu jaunu stratēģiju izstrādātu, ja nav precīzi skaitļi. Bet, nu, katrā gadījumā paldies jums par uh, šo pētījumu, jo tas ir labs sākums. Nākamais runātājs, paldies! Saka Torvalda kungs, es esmu pilsoniskajā dzīvē un invalīdu organizācijas vadītājs, un tāpēc arī savā ziņā esmu nokļuvusi šeit Eiropas parlamentā. Mēs parasti runājam par vērtībām. Jūs droši vien atminēsieties Barozu runu par situāciju Eiropas Savienībā, kur viņš atkal un atkal pieminēja Eiropas vērtības un Eiropas kopienu, kā kopēju vērtību kopienu bet beigu beigās mēs nereti nonākam pie tāda skumja secinājuma, un to labi redzam šeit arī PowerPoint prezentācijā, pie tā, ka faktiski mums pietrūkst kompetences Eiropas mērogā kaut ko darīt faktuāli tas, tas nav taisnība, tā nav tiesa, jo mums taču ir pamatiesību harta, tāpat arī jāno konvencija. Un tas, kādā veidā nav konvencija tiek ratificēta lielākajā daļā dalību valstu, ir problemātiski. Jo lielākoties valstis konvenciju ratificē, nepieņemot nekādus papildus mērus, neņemot vērā to, ko šāda konvencija faktiski nozīmē praksē. Viņi nemaina savus tiesību aktus, viņi tikai lūk pavicina mm, rokas gaisā, papriecājas, lūk, atkal esam ratificējuši kādu konven konvenciju, bet faktiski darīt neko nedara. Tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu uh, kaut ko darīt, lai attaisnotu cerības un lai nu, šīs vērtības patiešām īstenotu dzīvē, ņemot vērā, ka tik bieži par tām runājam un sprediķojam. Paldies. Jū, Lielas paldies Torvalds kungam, tālāk Gijoms kundze. Eh, merci, Jā, paldies priekšsēdētāja kungs un paldies eh, arī par šo prezentāciju. Tas ir drīzāk tāds, nu, tā kā papildinājums. Man liekas, ka šis jautājums, par ko jūs runājat, uh, tas ir ļoti skaidri, ko jūs visi šeit uh, teicāt, un šie ieteikumi, un arī to piemērošana, tāpat uh, kā arī skolas dzīve, un arī visi tie ar to saistītie jautājumi, kā arī veids, kāda būtu nu, tad, labākā apmācības sistēma, labākais apmācības veids bērniem ar uh, invaliditāti. Jāpalīdz šiem bērniem. Mēs zinām, ka apmācības apstākļi eh, ir jārada tādi, eh, kas būtu visveiksmīgākie, visiespējami labākie viņiem, jo tas ir eh, absolūti nepieciešams priekšnoteikums, lai viņi pēc tam dzīvē varētu uh, Um, labi iekārtoties, lai mm, nenonāktu bezdarba situācijā, jo zinām, ka tā ir viena no vissmagākajām problēmām. Un tāpat arī runājot par apmācību un eh, saistīt, saistību pēc tam ar eh, pieaugušā dzīvi, vēlreiz jāuzsver šīs labas izglītības eh, nozīmīgums bērniem ar invaliditāti. Paldies! Paldies! Neviens cits nevēlas izteikties. Nē, nevienu citu roku neredzu pats altu. Uh, Nu, tad acīm redzot, eh, dodam atkal vārdu jums, Mērens skundze. Varbūt jūs tad varat, nu, sniegt kādus papildu komentārus, atbildēt uz jautājumiem vai komentēt to, ko dzirdējāt. So to, to come back to the uh, first comment. Atgriežoties pie pirmā komentāra, ko izteica Anģelīlī kundze, jā, jums taisnība. Pastāv datu trūkums pētījumu veikšanas laikā mēs centāmies apkopot jebkādus datus, kas būtu saistīti ar bērniem invalīdiem. Nevienalga, vai tie bija tādi konkrēti, jeb tādi vispārīgāki dati, un jāsaka, te sastapāmies ar būtisku problēmu, jo nereti eh, ir dati par invalīdiem kā tādiem, bet nav šie dati sadalīti pa vecumu grupām vai invaliditātes tipiem. Un tāpēc, jā, šis datu trūkums par bērniem invalīdiem tiešām ir problemātisks. tas ir trūkums un būtu tikai un vienīgi labi, ja šādi papildu dati tomēr tiktu nodrošināti. Yes, uh, to... Paldies! Lai uzsvērtu vēl šo datu trūkumu jautājumu, gribu pastāstīt, ka dati tieši par bērniem invalīdiem nav pieejami ne tikai tādā ziņā, ka nav informācijas par diskriminācijas problēmām, par piekļuvas problēmām un tam līdzīgi, bet arī, piemēram, nerate par citiem jautājumiem. Mēs savā ziņojumā šos jautājumus visus apskatām, lai gan arī mums nebija īsti laika to visu prezentēt. Šobrīd trūkst datu par bērniem invalīdiem e, principiāli kopumā. Tas, lūk, ir vēl viens aspekts, kurā vēlamies, lai Eiropas parlaments varbūt veicinātu kaut kādu rīcību, mudinātu dalību valstis šādus datus apkopot, izstrādāt indikātors, rādītājus, ko tad vēlāk varētu izmantot vai nu no arī citu politiku izstrādes ietvaros, jeb varbūt dažādos pētījumos, kas tiek veikt regulāri. Tā, lai būtu konkrētāti dati arī šādu vispārīgāku politiku izstrādāšanā. Varētu izstrādāt rekomendācijas Jo šāda veida dati par bērniem invalīdiem jau tiktu tad ņemti vērā ne tikai konkrēti eh, šādu specifisku konkrētu pasākumu izstrādā, bet arī vispārīgā politiku virzienu izstrādē. Mēs jau esam lūk savā prezentācijā eh, uzsvēruši vairākus jautājumus, bet mūsu pētījumā kopumā parādās vēl citi aspekti, ko redzat arī kopsavilkumā, un kas, protams, atspoguļot ziņojumā, tur ir vesela sadaļa par rekomendācijām Gribam jūs aicināt iepazīties arī ar šo sadaļu pētījumā un komentēt, ja jums kādi komentāri rastos par kompetences trūkumu. Savā ziņojumā sakām, ka šeit nav konkrēta ES kompetences. Uh, attiecībā uz bērnu tiesībām, bet tas nenos, neizslēdz iespēju, ka es varu veikt konkrētu darbību, nu, pavisam konkrētāk, lūk, pamatoties uz 19. līgumu pantu, kur tiek paredzēta kompetence cīņā pret diskrimināciju uz jebkuriem pamatiem, to starp arī pamatoties uz vecumu vai invaliditāti. Tāpēc mēs neizslēdzam iespēju, ka Eiropas Savienība Eiropas mērogā var pieņemt mērus, pat ja šķiet, ka nu, no tā pirmo acu uzmetot, ka šādas kompetences Eiropas līmenī nav. Par saprātīgu, par saprātīgu dzīves vietu, jā, te komentēšu Gijoms kundas teikto. Ir taisnība, ka šāda veida mājokļu jautājums ir saistīts ar diskrimināciju, bet tas ietekmē arī visas, pilnīgi visas tiesības. Tāpēc tas, ko mēs gribējām ziņojumā uzsvērt, ir tas, ka reizēm saprātīgi, saprātīgi apstākļi, dzīves apstākļi ir ļoti atbilstīgs instruments, lai uzsāktu konkrētu darbību. Un tādējādi arvien tālāk atvieglot šī bērnu tiesību īstenošanu bet tas arī kā koncepcija var radīt problēmas, jo, protams, ir arī lūk Spānijā, piemēram, bijis tiesas lēmums šajā kontekstā atzīstot, ka zināmām tiesnībām, lai īstenot zināmas tiesības, ir vajadzīga rīcība no varas iestāžu puses neskatoties uz izmaksām, un tāpēc izmaksas nav tas galvenais eh, rādītājs. Ir tādi gadījumi, kad ir rīcība jāveic arī neskatoties izmaksām, un lūk, tad vajadzīgi ir acīm redzot vienošanos, kur tad ir tā sarkanā līnija, virs kuras tad ir vajadzīga šāda rīcība, kur ir jāiejaucas, un kurās gadījumos savukārt tiek ņemts vērā izmaksas kā saprātīguma radītājs. Un es domāju, ka šeit Eiropas parlaments var uzņemties savu lomu, labāk definējot atsevišķas no šīm koncepcijām, kas dalību valstīs vai varbūt pat Eiropas Savienības līmenī vēl ir neskaidrs. Uh, Nu, piemēram, invaliditātes koncepcija kā tāda nav harmonizēta. Un ir ļoti atšķirīgas interpretācijas arī ir protens, pa, procentuāli par invaliditātes līmeni, lai bērns tiktu uh, atzīts par tādu, kam pienāks kaut kāda sociālas sistēmas uh, labumi, pabalsti, palīdzība. Tas tāpēc, domāju, ir Eiropas parlamenta ziņā mm, uzņemties šādu veidu koordinējošu darbību. Par bezdarbu, par bezdarbu jautājumu tālāk runājot. Šo saikni mēs te neatspoguļojām. Mēs vairāk pievērsāmies tieši izglītībai, jo pievērsāmies bērniem, neskatījāmies, kas notiek tālāk tik, m, mm, ar šiem bērniem. Bet, nu, protams, ka pētījumā viens no uzsvērtajiem aspektiem, un ko eksperti arī atkārtot uzsvēra, ir tas, ka lai arī bērni invalīdi ir diezgan lielā mērā izglītoti ar izglītību, tāpēc, ka, protams, izglītība ir obligāta, tad tomēr jāsaka vidusskolas un universitātes izglītība šiem bērniem reti, kad uh, tiek nodrošināta. Un to bērnu skaits un pusauģu skaits, kas pēc tam dodas uz universitāti, nu, procentāli ir krietni, krietni, krietni mazāks. Uh, Nu, nezinu, vai tas tāpēc, ka šī izglītība nav piemērota, vai tāpēc, ka viņi nesaņem pietiekam atbalstu, ja viņi vienkārši pietrūks viņiem pašpaļāvības un ticības sistēmai tālāk, to nezinām. Tie ir dažādi faktori, un tie kā iemesli tika visi minēti arī ziņojumā. Paldies par skaidrojumiem, vai ir kādi vēl komentāri, vai jau priekšādātājs, ja nē. Nu, tad tādā gadījumā varam iet tālāk pie nākamā darba kārtības punkta, bet vispirms vēl saikām paldies abām kundzēm, kas mums lika priekšā šo pētījumu. Šo ziņojumu mēs kā Lība komiteja, pie, komiteja pieprasījām un paldies jums par to, paldies, ka arī ieradāties. Nu, un tad pārējiem tālāk pie piektā darba kārtības punkta. Now let's, let's move to point number nine, which is the... Nē, priekšsēdētājs sevi labo, tomēr pāriesim pie devītā darba kārtības punkta, un tas ir ēst ceļvedes homofobijas un ar dzimumu orientāciju un dzimumu identitāti saistīts diskriminācijas apkarošanai. Šeit no nu mūsu referente ir Ulrike Lunačeka. Tad nu runājam par politikas instrumentu, kas ļautu apkarot diskrimināciju pret LGBT personām, tātad lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem un transseksuāļiem, saistināmā LGBT, uzklausīsim arī Jānu referentus, bet vispirms Lunačakas kundze jums kā referentē vārds. Paldies! Pirmām kārtām gribu teikt paldies šai komitejai par to, ka tā pirmam kārtām pateica, ka lūk, Lībe komiteja vēlas uzņemties šo pašinstitīvas ziņojumu. Un otrām kārtām paldies, ka ļāvāt man būt referentei strādājot pie šīs ļoti, ļoti svarīgās tēmas. Jūs uzskat to par svarīgu tēmu. Un teik uzreiz gribu minēt kaut ko, ko redzēju vakar Vīnē. Eh, vakar Tur eh, migrantu kopiena organizē filmu festivālu, un tur ir filma par jaunu poļu vīrieti, kas šajā filmā gan diemžēl kļūst par upuru homofobiskai vardarbībai. Un neskatoties uz daudzām tām pozitīvajām lietām, ko mēs kā komiteja un kā parlaments arī atzinīgi vērtējam pēdējo gadu laikā, respektīvi, ka novērojam uzlabojums daudzās dalībvalstīs cīņā pret homofobiju un transfobiju. Uh, Tomēr jāsaka, jādara vēl ir ļoti daudz. Un lūk, tāpēc arī šis ziņojums sagatavots un mm, ceru, ka tas ko dos. Jāsaka, šis ziņojums arī nav tā, nu, paķerts no zila gaisa, nē. Tas nav tikai un vienīgi pašicitīvas ziņojums. Atcerēsieties, ka Eiropas parlaments, ne tikai Lība komiteja, bet arī parlaments plenārsēdē uzdeva vairāk kārt jautājumu komisijai lūdzot to izstrādāt šādu ceļvedi, likt to mums priekšā strādāt kopā ar dalībvalstīm pie tāda. Nu, diemžēl komisija to līdz šim nav paveikusi. Tāpēc domājām, ka līdz nākamā gada vēlēšanām būtu tikai loģiski, ja parlaments beidzot kaut ko darītu un šādu priekšlikumu virzītu uz priekšu kāpēc šāds ceļvedis vajadzīgs, tas ir jāpasaka skaidru un gaišu, un otram kārtām, lūk, ir arī jānoskaidro, ko var darīt Eiropas Savienība un dalībvalsts atsevišķi. Nu, atgriezīšos vēlreiz pie jautājuma, kāpēc tas vajadzīgs. Šī gada pavasarī pamatiesība aģentūra lika priekšā LGBT pētījumu, aptaujājot apmēram 93 tūkstošu respondentu visās 28 dalību valstīs no LGBT kopienas, un tur bija vesels lērums jautājumu. Un pēt, pētījuma rezultātā viņi konstatēja kaut ko, ko es gribu izmantot par pamatu, lai gatavot šo ziņojumu. Nu, ļaujiet man jums pastāstīt par šo pētījumu. Pētījumā tiek teikts, ka puse no LGBT 47% ir izjutuši diskrimināciju pret viņiem vai kaut kāda veida ļaundabīgu rīcību. Otrām kārtām šā diskriminācija attiec gan uz e, mājokļiem, gan uz veselības pakalpojumiem, gan pakalpojumu sniegšanu tālāk. Ceturdaļa ir izjutusi arī vardarbību viņu seksuālās orientācijas vai dzimumdientātes dēļ. 35% mm, tieši no šiem e, transdzimuma e, personām ir izjūtošs otram katam, protams, diskriminācija arī nodarbinātības ziņā ir izjūsta, kaut gan tā ir aizliegta saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem visās dalībvalstīs. Un tikai 10% no tiem, kas ir izjūtoši vardarbību pret sev vai ļaunprātīgu rīcību, ir bijuši gana pašpārliecināti un droši, lai par šādu diskrimināciju ziņot policijai. Nu, tas liecina, ka joprojām ir jādara ļoti daudz, kas šai jomā. Un es zinu, ka citi saka, lūk, bet kāds tad mums ir juridiskais pamats Eiropas Savienības līmenī, bet pilnīgi noteikti tāds mums ir. Mums tas ir desmitajā pantā, kur skaidri un gaiši ir pateicis, ka Eiropas Savienībai ir pienākums cīnīties par diskrimināciju, tad, kad tā īsteno savu rīcību. Un te gribu atsaukties arī uz vēl trim jomām kurās komisija jau ir likus priekšā visaptverošu politiku, lai cīnītos par diskrimināciju, pamatojoties, piemēram, uz sieviešu un dzimumu eh, un vīriešu līdztiesību, tālāk uz invaliditāti pamatojoties, tad invaliditātes stratēģija un romiem arī šāda politika izstrādāta. Nacionālās rāma integrācijas stratēģijas ir, lūk, šāds priekšlikums nāca. Tātad ir ceļveži dažāda veida stratēģijas diskriminācijas apkarošanai, at, pret atsevišķām grupām. Un tāpēc, es domāju, parlaments pavisam pamatot uzstāja, un arī šī komiteja uzstāja uz to, ka beidzot ir pienācis laiks strādāt pie līdzīga instrumenta, lai vērstos pret diskrimināciju, kas vērsta pret LGBT personām. Un pirms eh, vēl iestājās vasara, arī redzējām, ka tika priekš, likts priekšā ziņojums no pamatiesība aģentūras, kur tika konstatēts, ka 11 valstu vienlīdzības ministri ir pauduši atbalstu šādu ceļvežu izstrādēju Eiropas Savienības līmenī. Tātad te ir spēcīgs politisks atbalsts. Nu, lūk, jūs, jūs rokās ir ziņojuma projekts, un te jūs redzat, ka atgādinu, kāda ir pašreizējā situācija, kādu atbalstu saņemam šī ziņojuma izstrādē. Un te tiek izskaidrots arī tas, kāpēc šāds ceļvedis pret homofobiju un uh, seksuālās orientācijas un dzimuma identitātes diskriminācijas apkarošana ir vajadzīgs. Uh, Te arī atgādinam, kādas ir visas iesaistītās puses Eiropas Savienības līmenī un dalību valstu līmenī, respektīvi, lūk, ka pusēm jāsāks darbu pie ceļvežu, un mēs uzskatām, ka parlamentam ir jāpiedāvā varbūt tiešām tāds uzmetums politikai. Tāpat arī jūsu dokumentos, kas jums izdalīti, eh, jūs redzēsiet grozījumus, ko esmu paredzējusi iesniegt. Jo, kā jūs zinat, tad šis ziņojums, protams, nedrīkst būt pārāk garš, un pirmais uzmetums līdz ar to nedrīkst eh, detalizēt izklāstīt visu veidu pasākumus un mērus, ko mēs vēlētos ierosināt. Tāpēc to cenšamies šo papildu informāciju iekļaut ar grozījumu palīdzību. Tajā brīdī, kad runājam par eh, šiem dažādajām jomām, kurā vajadzētu atspoguļoties nediskriminācijas politikā, piemēram, nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpe, uh, pulcēšanās un izteiksmes brīvība, cīņa, cīņa pret uz, naida, uzsauk, naidīgiem uzsaukumiem un tam līdzīgi. Tāpat arī pilsonības jautājumiem, pārvietošanās brīvība. Visas šīs jomas ir tādas, kurās mēs gribētu ierosināt konkrētas faktiskas darbības un mērus ar grozījumu palīdzību. Jūs esat saņēmuši šo informāciju un dokumentu arī pa ēpastu. Nu, vēl viena lieta pirms sāku uzklausīt ēnu referentu domas par šo ziņojumu. Uh, Es domāju, ka, kad runājam par šādām tēmām, tad atsevišķās Eiropas Savienības daļās joprojām parādās domstarpības un tādas pretrunas. Un es gribu skaidru un gaišu pateikt, ka subsidiaritātes princips tiek pilnībā respektēts ar šī ziņojuma palīdzību. Un šie grozījumi, kas uh, uzrunā komisiju, pieprasa darbību no aģentūrām un pieprasa, lai komisija izstrādā nu, tādus pozitīvus piemērus. Uh, paraugu prakses piemērus, ko, ko piemēram, kas atspoguļojas dalībvalstīs. Nu, lūk, par to šis ziņojums. Un patiešām ar nepacietību gaidu iespēju konstruktīvi sadarboties ar ēnu referentiem un gribu tikai atgādināt jums, ka cīņa pret diskrimināciju un vienlīdzības principu ievērošana gal galā ir tās vērtības, kas ir Eiropas Savienības pašos pamatos un ceru, ka jūs man atbalstīsiet pie šī ziņojuma. Nav. No. Paldies, Lunačeks kundze. Tagad varam sākt diskusijas. Atcerēsimies, ka 11. mums ir paredzēts balsojums. Tāpēc, kā parasti, atcerieties, ka mums ir jākoncentrējas uz jautājumu būtību. Palīdziet tātad mums ievērot paredzēto laika grafiku. Mēdsolas kundze, pirmā, lūdzu, ēnu referente. Liels paldies! Es gribēju pateikties Lunačeks kundzei par izdarīto darbu. Manuprāt, tas virzās pareizā virzienā, balstoties uz pagājušajā gadā panākto savstarpējo vienošanos. Kā Lunačeks kundze teica, daudz ir izdarīts, bet, manuprāt, vēl vairāk ir jādara, lai pārliecinātos, ka mēs turpinam ievērot un ievērot cīnamies pret LGBT cilvēku diskrimināciju. Esmu pārliecināta, ka varam sasniegt tādu vispārēju atbalstu un ar partiju strādāšu kopā, lai to varētu nodrošināt. Tomēr ir jomas, kuras varētu uzlabot, un esmu iesniegusi arī attiecīgus grozījumus, par kuriem varētu runāt, jo uzskatu, ka mums ir jādara vairāk, lai rastu risinājumus noteiktos jautājumos. Protams, jāatcerās arī subsidiaritātes jautājums, ko pieminēja Lunačekas kundze. Tātad mums ir jāievēro tas, ka dalībvalstu tiesības eh, izdot likumdošanas aktus šajos jautājumos netiek ierobežotas. Daudzi jautājumi izskatās labi uz papīra, lai gan tie varētu būt pārāk birokrātiski reālajā dzīvē. Savukārt citi jautājumi varbūt ved pozitīvas diskriminācijas virzienā. Par to arī būs jārunā. Tomēr kopumā jāsaka, ka mana vispārējā reakcija ir pozitīva, un ja mēs eh, būsim gatavi kompromisu no visām pusēm, tad noteikti vienosimies par dokumentu, kas eh, ļaus nodrošināt izmaiņas šajā jomā. Paldies Mitsolas kundzei. Mišela kungs, kas pārstāv Intveldes kundzi, lūdzu. Jā, Pavisam īsi Alda grupas vārdā es gribu atvainoties Sofijas Intfelds vietā. Viņa diemžēl nevar šeit būt, un jūs zinat, cik ārkārtīgi interesēta viņa ir par šiem jautājumiem. Uh, Es gribu sveikt Lunāčekas kundzi eh, par eh, tās sastādīto ziņojumu. Eh, Alda grupa atbalstīs to pilnībā. Mēs domājam, ka šis ziņojums ir ļoti labs. Un atgādināšu, ka ceļa kartas ideja ir Aldas un Sofija Intveldes kundzes ideja. Un mēs esam daudz strādājuši, lai eh, vispār šis ziņojums un pašiniciatīvas ziņojums eh, Lība komitejā tiktu sastādīts. Un eh, esmu referents pamatiesību jautājumos, un tāpat arī LGBT personu jautājumu es iekļāvus manā ziņojumā. Un tiešām gribu Lunačeks kundzi sveikt, tāpat arī Kašman kungu sveikt, lai uzsvērtu to, ka viņi strādā, lai aizstāvētu pamatiesības vis, visiem visiem pilsoņiem, bez jebkādiem izņēmumiem. Paldies! Paldies Mišela kungam! Ernst kundze lūdzu tagad. Paldies! Ā, nu, referents ir Denis Dijons viņš arī nevarēja ierasties sēdē, bet uzstāšos viņa vietā un teikšu sekojošo. Mēs tiešām ļoti atzinīgi vērtējam to, ka šis iniciatīvas ziņojums ir sastādīts. Tas ir īstais laiks. Esmu ļoti priecīga, ka sastādam arī ceļu kartu. Tas ir nepieciešams, jo homofobija, diemžēl, visā Eiropā un, diemžēl, arī Eiropas Savienībā pieauga tādā biedējošā apmērā. Un tādēļ es domāju, ka mēs. Um, Tas ir jādara. Varētu būt pieredze no ES stratēģijas Roma jautājumā un ir ļoti e, nozīmīgi gluži konkrētus e, soļus spērt. Mēs zinām, ka tās nav e, kopienas tiesības, bet tajā pašā laikā saistības ir nepieciešams tādas, kādas dalībvalstīs jāveic un dalībvalsts jāizcina tās īstenot. Es domāju, ka tas ir nozīmīgi. Un komisija varētu arī teiksim, tādu pozīciju ieņemt, ka pārkāpum, par pārkāpumiem soda. Šeit um, šīs diskusijas jau uh, līdzīgā veidā ir bijušas, un toreiz nekas nenotika, bet es uh, domāju, ka būtu jāreikojas savādāk. Un būtu jābūt saistošām uh, lietām šeit ietvertām. Tas būtu uh, jāievēro, un otrkārt Es lūgtu uh, vēl vienu uh, aspektu uh, ievērot um, dzimumu līdztiecības aspektam, jātiek nosauktam ļoti skaidri. Ja mēs uzsveram šos jautājumus um, punktos B, C, D, uh, un mēs ļoti labprāt gribētu, lai tas būtu ietverts šis līdzsēsības jautājums. Un tad tur, kur ar, uh, iet runa par um, pulcēšanās brīvību un viedokļu brīvību, jārunā arī par plašsaziņas līdzekļiem. Kaut kādā veidā tas šeit ir jāiekļauj kādā no punktiem, jo plašsaziņas līdzekļiem ir ļoti liela loma gan pozitīvā, gan negatīvā uh, kontekstā, tad, kad runa ir par LGBT. Paldies! Tagad man ģokundze. Paldies, um, sveikšu Lunačekas kundzi par ziņojumu, ko viņa ir sastādījusi. Man liekas, ka ziņojums ir ļoti labs. Es neesmu redzējusi grozījumus, bet es varu iedomāties, ka grozījumi būs tādā pašā garā. Tie izstrādā ceļa karti, kas ir absolūti nepieciešama. Jā, mēs vairākas reizes esam par šiem jautājumiem runājuši. Komisijas nostāja ir um, satraucoša, jo mēs um, redzam, uh, ka 11, ministri un 10, 11 dalībvalsts un 10 ministri par šo jautājumu ir runājuši, un tādēļ arī parlamentam, protams, jāpievērš šiem jautājumiem. Tā tad Lunačeks kundze, lai jums ļoti veicas, esmu ēnu referenta, un es domāju, ka mēs balsosim par šo ziņojumu un uh, piekritīsim uh, vairākumam. Paldies! Paldies, nākošais runātais Marājuškungs. Paldies, priekšsēdētājs šeit runāja Kešmena kunga vārdā, kurš uh, bija iesaistījies šī ziņojuma sagatavošanā un arī atbalsta Lunačakas kundzes izdarīto. Tiek pareizi atainota vajadzība reaģēt attiecībā uz eh, ceļu karti, kas ir patiešām nepieciešama daži jau runāja par romiem. Tiesiskais pamatojums diskriminācijas jautājumos nav īsti noregulēts, un mēs esam tādā situācijā, ka kolēģi runājuši par subsidiaritāti un nediskrimināciju attiecībā uz pakalpojumiem un precēm, un mums būs jāizdara tāda sarežģīta izvēle, un jānodrošina, ka vienlīdzības ministri un politiskais atbalsts ir kaut kas tāds, ko mēs panāksim, pie kā mēs strādāsim. Ulrikai būs nepieciešams atbalsts attiecībā uz šo ziņojumu, jo tas nav kaut kāds kosmētisks jautājums, un politiskais atbalsts būs nepieciešams, jo ziņojums ir visapturošs un labs mūsu grupai un Kašmena kungam. Uh, tas ir svarīgi, un mēs sniegsim visu iespējamo atbalstu. Paldies Marais kungam, kas eh, runājas Kašmankungu vārdā, Bronskungs arī, ko gribēja teikt. Dažādi, dažādiem cilvēkiem ir tiesības nebūt pakļautiem vardarbībai, vardarbības kurināšanai vai kā savādāk vai viņiem ir arī tiesības to, ka pret viņiem attiecās godīgi dažāda veida jautājuma sakarā. Šeit jāpiemin arī homofobija, kas ir zināms prātas stāvoklis. Šeit jau nav runa par pārliecības maiņu, bet par to, ka nav respekta, nav cieņas pret citiem cilvēkiem, kas ir atšķirīgi. Šeit jau nav runa par supranacionālām iestādēm vai valstīm, kam ir jāmaina cilvēku attieksme, bet mūsu uzdevums ir nodrošināt to, ka šāda veida uzveidība netiek veicināta. Piemēram, ja mēs runājam par Vatikānu, arī šeit varētu pieminēt, ka Vatikāns ir vainīgs e, naida kurināšanā. Uh, ja mēs runājam par reliģiskām pārliecībām un, un, un ticībām, varbūt, ka ir jāizslēdz no vis, visiem zināmām reliģiskām uh, grāmatām un sacerējumiem attiecīgi arī teikumi, bet tad mēs riskējam ar sekām. Protams, ka izteiksmes brīvība ir svarīga, ir tīpaši, ja mēs runājam par likumdošanas izmaiņām attiecībā uz seksualitāti vai uz ko citu. Uh, Jautājums eh, par to, vai visiem šiem cilvēkiem ir tiesības izklāstīt savu seksuālo pārliecību, ir kaut kas cits, bet šeit mēs runājam par to, ka pulcēšanās brīvība ir jāgarantē visiem, ne tikai tiem, kas vēlas organizēt kampaņas par šiem jautājumiem, bet arī par visiem citiem. Daudzās dalībvalstīs tiek ierobežota izteiksme brīvība dažādos jautājumos. Daudzās valstīs tiek aizliegta pulcēšanās vai netiek nodrošināta pulcēšanās brīvība, jo tiek aizliegtas partijas tādā sovietiskā garā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad uzklausīsim komisiju, vai viņiem ir kas sakāms par Lunačekas kundzes eh, ziņojumu. Lūdzu, komisija. Labrīt. Esmu Gonzales kungs, strādāju GG Justice pretdiskriminācijas politiku daļā. Gribu apsveikt Lunačeks kundzi ar šo ziņojumu, jo mums ir līdzīgas bažas, kā Libe komitejai par homofobijas izplatību un par diskriminācijas izplatību. Mums ir grūti nākt klajā ar kādu skaidru pozīciju par šo ziņojumu, kas skaidri zināms ietekmēs e, mūsu darbu. Man nav tiesību izteikt tādu skaidru atbalstu, e, bet tai pašā laikā es arī nevaru teikt, ka tas ir slikts ziņojums, jo šis ir politisks lēmums pieņemt vai nepieņemt šo ceļu karti bet gribēju norādīt uz dažiem kontekstuāliem elementiem, kas tika pieminēti diskusijā un kas, manuprāt, ir svarīgi. Pirmkārt, komisijas pilnvarojums drīz beigsies. Ja es saprotu pareizi, tad izmaiņas varētu stāties spēkā līdz martam. Pašlaik mēs skatāmies jau nākotnē un uh, konsultējamies ar pilsonisko sabiedrību, ar dalību valstīm, ko darīt šajos jautājumos nākotnē, un LGBT jautājums ir daļa no lietām, par kurām mēs runājam. Dokuments ir sagatavots tieši laikā, jo tas būs daļa no visa šī procesa un būs tāds labs šīs komitejas darba mantojums, jo dokuments ir daudz plašāks kā tikai kaut kāds politisks paziņojums, jo tur ir konkrēti priekšlikumi, bet es par dokumenta saturu nevaru neko teikt, neko komentēt, jo manā pozīcijā tas būtu diezgan grūti izdarāms. Un nobeigumā daudzas dalību valstis jau ir minējušas jautājumu par dalīto atbildību, dokumentā arī tas ir pieminēts, Bet šeit jau ne tikai komisijai kaut kas ir jādara. Dalību valstīm eh, subsidiaritātes jautājums ir svarīgs, ja mēs runājam par likumdošanas aktu pieņemšanu. Bet ir nepieciešama arī politiskā griba ne tikai no šīm te 11 dalību valstīm, kas jau ir izteikuši savu viedokli, bet arī no atlikušajām 17. Jo Ja komisija vēlas kaut kādu stratēģiju piedāvāt, tai ir jābūt kopējai stratēģijai. Mums ir nepieciešama tad baltā grāmata un tā tālāk, jo pašlaik mēs jau runājam par tiem, kas atbalsta. Mums ir kopēji izaicinājumi, un ja mēs vēlamies tiem stāties pretī, tad mums ir jānodrošina nozīmīgs vairākuma atbalsts Tātad mums ir parlamenta atbalsts, mums ir pilsoniskās sabiedrības atbalsts, bet tagad mums vēl ir jānodrošina pietiekoši atbalsts no dalību valstīm. Paldies par šo ziņojumu, jo tādējādi šis jautājums netiek nolikts kaut kur tālāk skapī, un tas ir ļoti svarīgi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad vārds referents kundei Lunačekai. Vēlreiz paldies Gribēju pieminēt komisijas teikto. Priekšsēdētājs lūdz eh, klusiņām apsēsties, jo referents kundze vēl runā. Tātad sākšu vēlreiz. Gribēju sākt ar komisijas komentāriem. Paldies jums par to, it īpaši par pēdējiem jūsu vārdiem, kur jūs norādījāt, ka jau ir diezgan liels atbalsts šādu veidu stratēģijai. Uh, komisijā, parlamentā, arī sabiedrībā un arī dažās dalībvalstīs, bet vēl trūkst citu atlikušo dalībvalstu atbalsta, un es ceru, ka pie šī jautājuma mēs varēsim cieši kopā strādāt. Es saprotu arī, ka jūs nevarat izteikt oficiālu viedokli, bet esmu diezgan pārliecināta, ka šī komisija un arī nākošā komisija uh, noteikti cieši pētīs mūsu darbu un nākotnē mēs arī spēsim labi sadarboties. Runājot par ēnu referentu teikto un viņu pārstāvi teikto, ar prieku dzirdu, ka ir plašs atbalsts šim ziņojumam un arī lielai daļai tā satura. Mecels kundze un citi. Protams, eh, subsiditātes princips arī man ir svarīgs, bet mums ir jāskatās, kur konkrētos jautājumus mēs varētu ievirzīt. Protams, Ernsta kunga teiktais par uh, dzimumu jautājumiem, par uh, lesbiešu problēmām, tas viss ir svarīgi. Uh, Arī par mēdījiem es piekrītu, jo ļoti bieži mēdīji runā, tikai runā par lesbiešu, geju, biseksuāļu, transseksuāļu jautājumiem, tad, kad ir problēmas, un nerunā par to, kas tad ir labi. Un to būtu svarīgi atcerēties. Neliels komentārs Bronsa kunga teiktajam. Šeit mēs nerunājam par reliģisko pārliecību. Uh, mēs runājam par Eiropas Savienības pamatvērtību izpildi. Un viena no šīm vērtībām ir tāda, ka cilvēki dzīvo vienlīdzīgi un visas līgumos noteiktās tiesības tiek ievērotas un izpildītas. Gribu pateikties visiem ēnu referentiem, arī sekretariātam un arī maniem darbiniekiem un raugos eh, nākotnē, cerot uz labu sadarbību lai mēs varētu izveidot tādu ceļu karti, kas parādītu LGBT kopienas pārstāvjiem, ka mēs strādājam pie tā, lai viņi varētu dzīvot bez bailēm. Paldies! Paldies, saka arī priekšsēdētājs, paldies par jūsu darbu, par uh, ziņojumu, par uh, komentāriem. Un līdz ar to pārtraucam diskusijas par šo jautājumu. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 18. novembrim 12. dienā. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš. Tagad pārējām pie nākošā jautājuma tieši laikā pie balsojuma. Ja mēs runājam par balsošanu, tad lūdzu koncentrējieties. Ievērosim balsošanas laiku. Pirmkārt, vai jums ir balsošanas kartiņas? Ja kādam nav kartiņu, lūdzu dodiet ziņu, lai mēs varam pieskaitīt paceltās rokas. Visām politiskajām grupām, lai nodrošinātu, ka deputātu skaits ar atbilstoši tam skaitam, uh, deputātu, kas drīkst balsot no katras partijas Danuks kundze. Jums nav, jūs celsiet roku, jā? Ja? Romero kungs, jūs arī, jā? Ja? Kam vēl nav kartiņas? Vai pārējie ir gatavi? Visas grupas ir saņēmušas dokumentus, balsošanas dokumentus, ja tā ir. Tad sāksim. The vote here The vote here for the next half an hour is point number 10, conditions. Tātad runājam par desmito jautājumu darba kārtībā nosacījuma attiecībā uz trešo valstu pilsoņu ieceļošanu un uzturēšanos pētniecības studiju skolēna apmaiņas, prakses vai stažēšanās, saņemot no nes vai nesaņemot atalgojumu brīvprātīgā darba un viesauklis darba nolūkā. Cecīlija Vikstrom ir referente, un šeit ir runa par pārstrādāto direktīvu un par eh, sarunu uzsākšanu, uzsākšanu par šo jautājumu. Vikstroms kundze, jūs ko gribat teikt pirms balsošanas? Nē. Nu, tad pārējam pie balsošanas. Man ir balsošanas saraksts, jums arī ir. Sākam darbu. Kā parasti. Jūri divi grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. Atturās, bet nu noraidīts. Empul 13. Ah, ir dalītais balsojums. Pirmā daļa, kas par? pret, atturās, noraidīts. Otrā daļa, kas par, pret, atturās, noraidīts. 66. grozījums par, pret, atturās, nav skaidrs, tāpēc veiksim elektronisko balsošanu. 66. grozījums. 66. Uh, excuse me, excuse me, 66, I'm so sorry, 66. 66. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 pret 31. It kā skaidri, bet es to nevarēju redzēt. Tā tad noraidīts. 67. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 68. par, pret, atturās pieņemts. Trešais grozījums par pret atturās pieņemts. 69. par pret atturās pieņemts. Piektais grozījums par pret atturās pieņemts. 15. par pret pret, atturās, noraidīts. 16. empuls, 16. divās daļās par pirmo daļu, kas par pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par pret, atturās, noraidīts. Empuls 17 par pret, atturās, pieņemts. Empul 18 par, pret, atturās, pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 72. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 71. par, pret, atturās, noraidīts manuprāt, nebija īsti skaidrs. Pārbaudīsim. 71. sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pret 31. Noraidīts tātad. 20. kas par? Pret. Noraidīts. 73. kas par? Pret atturās pieņemts. 21. empul par, pret, atturās noraidīts. Pirmais kompromiss, kas par, pret, atturās pieņemts. 22. kas par, pret, atturās noraidīts. 76. kas par, pret, atturās pieņemts. Empl 24, kas par? Pret. Atturās noraidīts. Empl 25, kas par? Pret. Atturās noraidīts. Empl 26, kas par? Pret. Atturās noraidīts. 77. par? Pret atturās noraidīts. 78. par pret atturās noraidīts. 79 par pret atturās pieņemts. Empul 27 kas par pret atturās pieņemts. Empul 28 divās daļās. Pirmā daļa kas par pret atturās pieņemts. Otrā daļa kas par pret pret, atturās, noraidīts. 8. 80. 81. grozījumi visi vienādi, kas par, pret, atturās, pieņemts. Empul 29. Nē, tas atkrīt, saka priekšsēdātājs, jo iepriekšējie tika pieņemti. Tagad Empul 30. Kas par? pret, atturās, noraidīts. Empul 3.1, kas par, pret, atturās, noraidīts. Empul 32, par, pret, atturās, noraidīts. 82. par, pret, atturās, pieņemts. 83. par, pret, atturās noraidīts. 84. par pret atturās noraidīts. Empul 33 par pret atturās noraidīts. 9. par pret atturās pieņemts. Otrais kompromiss par pret atturās pieņemts. Empul 35 par pret atturās noraidīts. 86 par pret atturās pieņemts. 87 par pret atturās noraidīts. Trešais kompromiss par pret atturās pieņemts. Kompromiss 4 par pret atturās pieņemts. 92. par pret atturās noraidīts. 11. par pret atturās pieņemts. 5. kompromiss par pret atturās pieņemts. 6. par pret atturās pieņemts. Tagad Empul 41, kas par? Pret. 41. Empul, kas par tātad? Pret. Atturās pieņemts. Divdesmit pirmais grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 106. kas par? Pret atturās pieņemts. 107. par? Pret atturās pieņemts. 108. par? Pret atturās pieņemts. 109. par? Pret atturās noraidīts. Empul 45 par pret atturās noraidīts. Septītais kompromiss. Izskatās, ka ir dalītais balsojums, ko pieprasījusi tautas partija. Tāpēc balsosim par divām daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts, otrā daļa par pret atturās noraidīts. Tagad Empul 47. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 113. par. Pret. Atturās noraidīts. 23. par. Pret. Atturās pieņemts. 114. nē, nav tomēr. Šis ir atkritis, saka priekšsēdētājs. Tagad astotais kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. Tagad devītais kompromiss, kas par pret atturās pieņemts. 150. manuprāt, saka priekšsēdētājs. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 30. grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. Tā. Tagad desmitais kompromiss diļās Ā, nē, 31. tomēr nesot atkrits. Tātad 31. grozījums saka priekšsētājs, kas pār pret atturās pieņemts. Desmitais kompromiss divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. Tagad 153. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. 33. 154. Nē, jo 153. tika pieņemts, tāpēc 154. atkrīt. Nē, pārbaudīsim 153. Sākam balsot par 153. Beidzam balsot. Nē, izskatās, ka noraidīts, atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tagad tad ir 154. kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Pārbaudīsim atkal labi, saka priekšsēdētājs. Ceļiet rokas, lai es varu redzēt, bet sākam elektronisko balsojumu par 154. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 155. Kas par? pret, atturās, pieņemts. 34 par, pret, atturās, pieņemts. 35 par, pret, atturās, pieņemts. 157 par, pret, atturās, pieņemts. 11. kompromiss, pirmā daļa. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret pret, arī pieņemts. Tagad visi atkrīt, 162. Kas par? Pret, atturās pieņemts. 100, 163. Empul 52 ir vienādi. Kas par? Pret, atturās, abi noraidīti. Viens atsaukts, 37. Kas par? Pret. At, atturās pieņemts. 38. ir lingvistisks. 39. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. Empul 1. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 40. Kas par? Pret atturās pieņemts 41, kas par pret atturās pieņemts 42, kas par pret atturās pieņemts 43, valodniecisks, empl 2, kas par pret atturās noraidīts empl 3, kas par pret atturās noraidīts 40. 44. grozījums, kas vienkārši 44. nav MPL 44. Kas par? Pret, atturās, noraidīts. MPL 4. Kas par? Pret, atturās, noraidīts. 45. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. Empel 5, kas par pret atturās noraidīts. 46. kas par pret atturās noraidīts. 47. kas par pret atturās pieņemts. 48. par pret atturās pieņemts. 49. par pret atturās noraidīts 50 par, pret, atturās pieņemts. Empul 6, kas par, pret, atturās noraidīts. 12. kompromiss, kas par, pret, atturās pieņemts. 53. grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts atturās pieņemts 13. kompromiss divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās pieņemts. Tagad empul 9. Kas par pret? atturās noraidīts. 14. kompromiss. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. 15. kompromiss. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. Ample 10. Kas par? Pret, atturās, noraidīts. 61. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrais grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 62. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 63. Pārbaudīsim ko? 62. 62. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 62. grozījumu. Beidzam balsot. Divdesmit astoņi pret divdesmit trīs noraidīts. Tālāk pārējām pie 63. Izskatās, ka bažas ir par otro grozījumu, vai mēs varētu otro grozījumu pārbaudīt, saka Albrehta kungs. Vai varam atgriezties pie otrā, saka priekšsēdētājs, tātad balsojam par otro grozījumu, elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts arī iepriekš bija noraidīts. Tā arī bija. Tagad 63. kas par pret atturās pieņemts. 64. kas par pret atturās noraidīts. Empul 12. kas par pret atturās noraidīts Noraidīts. 65. kas par pret atturās pieņemts. Tagad par mainīto teksta versiju. Sākam balsot elektroniski. Tātad balsojam lūdzu. Beidzam balsot. 48 pār, 3 pret, 1 atturās. Liels paldies, Vikstroms kundze. 49 pār, jo rokas jāpieskaita. Romero kundze, jums arī bija kartiņa? Un tagad pilnvarojums, pilnvarojums uzsākt sarunas. Sākam balsot. Nav closed. Beidzam. Beidzam balsot. That is 40. Lūk, lūk, 47 pār, 48 ar Ždanoks kundzi. 49. 49 tātad. Is that okay? So,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 So thank you all. You should be proud of yourself, all of you. Thank you. Thank you. Thank you, Mrs. Vikström. Paldies, Vikstrēms kundze. Paldies par visiem šiem pateicības vārdiem un arī par paldies vārdiem Marijai no sekretariāta. Nu tad tālāk, dodamies tālāk, ja vēlaties doties prom no telpas, dariet to ātri un um, klusiņām, jo mums vēl ir jāskata viens jautājums. Okay. If I may have your attention again. Jā, gribētu lūgt jums um, koncentrēties un um, mēs varam pāriet pa mūsu šīs dienas, šī rīta sanāksmes pēdējā darba kārtības punkta. Un tas ir, lūk, Eiropas apcietināšanas ordera pārskatīšana. Referenti ir mūsu kolēģe baronese Sāra Lodforda. Ietver lēmums par arestu orderu, kā atminēsieties, tika pieņemts 2002. gadā. Viens no svarīgākajiem juridiskajiem instrumentiem, kas jebkad ticis pieņemts tiesiskās sadarbības jomā un kriminālu lietu sadarbības jomā, tas ir bijis ļoti nozīmīgs. Un, protams, lielā mērā uzlabojas šo izdošanas sistēmu, kas ir ļoti sarežģīta un grūta būtiski samazinot procedūru un procesu tiesas prāvu ilgumu, nodrošinot atbilstību eh, pamatiesībām. Mm, un tāpēc eh, ir lūk izveidots eh, pašreiz pašenstīvs ziņojums, lai sistēmu uzlo, uzlabotu, jo, vien, jo vienreiz šī ordera kontekstā ir noticis apstrīdējums attiecībā uz uh, pamatiesībām. Lutfords kundz, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau jūs teicāt, runājam par likumdošanas pašinicitīvas ziņojumu no parlamenta puses attiecībā uz arestu orderu pārskatīšanu. Priecājos, ka man iecēla par referentu šeit. Esmu pateicīga arī par ēnu referentiem, par viņu darbu kvalitāti, jo viņi lūk pievērsās citām kriminālā tiesiskuma jomām. uzmanīgi sako līdz krimināla tiesību jomai. Pēdējo, pēdējos pāris gadus biju referente pirmajam no procedurālo tiesību ceļu kartas ziņojumiem. Un vienmēr esmu interesējusies arī par Eiropas arestu orderu darbību, kā arī NVO iesaisti un arī atsevišķu gadījumu uh, lietās, kad pie manis vērsās mani vēlētāji. EKR ALDE organizēja uzklausīšanu pirms pāris nedēļām. Tā, manuprāt, bija ļoti liederīga. Trešajā nu referentu sanāksmē, kas norisinās rīt, lemsim par to visu tālāk. Uh, likumdošanas pašsatījus ziņojumu gadījumā, un tāds ir šis ziņojums, tiek piemēra, tas ir lūk nākā jauninājums no Lisabons līguma, tiek nodrošināta pievienotā vērtība. Un tiek veikta iepriekšēja izpēta, tiek iesaistīti darbā divi eksperti, Divi eksperti tika tātad iecelti pētījumu veikšanai. Anants Dubei, kas ir Lielbritānijas izdošanas likuma eksperts ar plašu pieredzi krimināla tiesībās un tiesu prāvās īpaši saistībā ar izdošanu, un Arns Vēber, profesors Arns Vēbergs, kas ir šeit Briselē mm, Eiropas studiju institūta pārstāvis un studē nu, un tā tad pārstāv akadēmiņu tīklu, kas darbojas pie tiesību, kriminālu tiesību jautājumiem šeit. Viņi savu priekšlikumu liks priekšā, nu jau pavisam drīz kā jūs, te, kā jūs zināt, tad Eiropas arestu orderi iet pamatietvara lēmumu mērķis bija padarīt daudz vienkāršāku um, saukšanu pie kārtības attiecībā uz um, personām, kas tiek apsūdzētas uh, Eh, atvieglojot izdošanas procesu, padarot to par tādu jaunāku, ātrāku procesu, pamatoties uz apusēju atzīšanu attiecībā uz tiesu lēmumiem, izslēdzot šeit politiskās ietekmes un valdību ietekmi. EA. Šis eh, orderis palīdz personas nodot no vienas valsts otrai, uh, nosakot skaidrus termiņus personu nodošanai ierosts, ierobežojot arī ģeokriminālus apstākļus atteikumu izteikšanai. Tātad, lūk, nodrošinās daudz efektīvāks mehānisms, tā, lai šīs atvērtās robežas Eiropas Savienībā netiek izmantots ļaunprātīgi no noziedznieku puses, kad tie cenšas izbēgt no, lūk, no tiesas un kārtības. Šāda ātrāka noziedznieku nodošana nozīmē to, ka viņi netiek ilgu laiku aizturēti pirms notiek izdošana. Tāds ir šis galvenais mērķis. Un šis orders lielā mērā ir vainagojies ar panākumiem, ar iepusējās atzīšanas romās, bet ir radusies, radušās problēmas ar tā darbību. Reizēm problēmas rodas tāpēc, ka šis orders un pasākums netiek atbilstīgi īstenoti. Uh, un rodas visāda veida mm, saspēles starp dalību valstīm. gadā paredzēts arī um, šis īstenošanas akts. Protams, ka te var pievērsties tikai svarīgākiem aspektiem. Ordera process nosaka zināmus laika termiņus. Un tas svarīgi, ja vēlamies samazināt gaidīšanas laikus un aizturēšanas laikus. Īpaši svarīgi tas arī upuriem, kam, protams, nāk par labu nu, sistēmas procesu pātrināšanu, bet šeit rodas problēmas ar to, ka laika termiņi tomēr ievarot netiek. Uh, tā kā tie paredzēti pamat lēmumā. Un laika termiņi netiek noteikti arī, piemēram, Eiropas arestu orderu tulkošanai. Tas tīri praktiski rada problēmas dalību valstīs. Vēl viena lieta - orderu izdodošā valsts tajā brīdī, kad tā saņem šo personu atpakaļ savā valstī, viņiem visa iepriekšējais aizturēšanas laika ir jāt. Uh, jāatskaita nos no tā aizturēšanas laika, kas tiek noteikts šajā valstī un kas tiek šai arestu izdošanas valstī noteikts. Nu, tas faktiski ir eh, vienīgais būtiskais harmonizēšanas pasākums šai pamatlēmumā, ka, lūk, iepriekšējās aizturēšanas laiks otrā dalībvalstī ir jāņem vērā. Bet saskaņā ar aizstāvības advokātu teikto, tas tomēr netiek darīts. Un laiks, ko apsūdzētā persona pavada pirmsizmeklēšanas aizturējumā orderi izpildošajā valstī, bieži netiek ņemts vērā arestu izdodošajā valstī. Un līdz ar to nu, tas nav atbilstīgi mērķim. Pāris gadījumos arī šis orders nav ticis izpildīts. Pastāv problēmas arī ar nu, tādām iztrūkumu vietām arestu orderu noskatīt, no, no aptvarošajā jomā. Nu, piemēram, tā, laika grafikos netiek, regulējumā netiek pateikts, vai te tiek ņem, ir jāņem vērā arī apelācijai vajadzīgais laiks. Atsevišķās dalībvalstīs, piemēram, nav šāda apelācijas tiesību. Tad vēl viens svarīgs aspekts ņemot vērā, ka pamatiesība aizsardzība, e, nu, pieprasa arī savstarpēju uzticēšanos starp dalībvalstīm, tikai tā var pastāvēt apusējās atzīšanas sistēma. Gribu minēt, ka lai arī 13. pāns un 12. apsvērums pamat lēmumā aicina dalībvalsts ievērot pamattiesības un ēst tiesību pamatprincipus nav iekļauts pamatojums ordera izpildus atteikumam un nav pamatiesība ievērošana minēta, kā viens no šādiem iemesliem. Un pamatlēmumā tas skaidri un gaiši netiek regulēts. Pārsvarā darbība notiek tikai pamatā, pamatojoties uz Eiropas pamatiesību konvenciju, kur tiek runāts tikai par tādu ļoti acīs lēcošu tiesiskuma trūkumu un taisnas tiesas nenodrošināšanu. Un tāpēc es gribētu teikt, ka tas nav pietiekami Eiropas Savienībai, kas taču galu galā pamatojas uz kopējiem standartiem krimināltiesībās un cilvēktiesība aizsardzībā. Es domāju, ka mēs esam paši sev parādā tādu mehānismu, kas ļautu nodrošināt daudz augstāko Eiropas cilvēktiesību konvencijas ievērošanu. Esam nu gandrīz beiguši sarunas par Eiropas izmeklēšanas orderi. nu, tas būs orders, kas attieksies drīzāk uz pierādījumiem nevis, un to nodošanu, nevis cilvēku apsūdzēto nodošanu. Esam iznojuši sarunas ar padomi par uh, atteikumu pamatiesību ievērošanas uh, dēļ. Uh, Nu, tātad pamatiesības kā teikuma iemesls, nu, pasīšos, kāds te bija tas formulējums. Formulējums bija tāds, pastāv būtisks pamats uzskatīt, ka izmeklēšanas mēru īstenošana orderi ietvaros nebūtu atbilstīgi izpildošās, orderi izpildošās valsts pienākumiem saskaņā ar 6. pantu pa ES pamatiesību hartā. Tātad padomi ir piekrikus šādam piekrituši šādam formulējumam, un es domāju, ka tas ir precedents arī apusējās atzīšanas instrumentos tālākam darbam, tālākā darbā. Vēl viens iztrūkums šai apcietināšanas orderī ir papildus informācijas savākšanas prasība, ja to pieprasa izpildošā valsts, bet netiek paredzēta iespēja pieprasīt informāciju par juridiskiem nosacījumiem orderu izdodošajā valstī un sadarbības starp dalībvalstīm šai ziņā ar tiesisko tīklu. Mana izpratne lielākoties te runājam tieši par prokuratūras sadarbību. Varbūt varētu šo tekstu papildināt ar to, ka ir dalībvalstīs katrā kontaktpunkts, kur tiek uzdots jautājums par vispārīgo kontekstu, kurā notiek šīs tiesas prāvas, un varētu izvan, izma, izveidot Eiropas apcietināšanas orderu sadarbības tīklu. Šajā kontekstā Lielbritānijām vēl sāp ir nesen īstenots projekts. Tālāk brīdinājuma sistēma ar Interpolu eh, nu, nedarbojas atbilstīgi, tā ir notiek ar kavēšanos, tāpēc nerad tiek veikti neveidzīgi aresti un tā tālāk. Un ietver lēmumā netiek arī risināts jautājums par to, kā šādu brīdinājumu apstī, apstrīdēt, ja saistībā ar Eiropas apcietināšanas orderu. Un kas notiek, ja eh, apcietināšanas orderi orderi izpildīt atsakās konkrēta valsts vai prokuratūra. Vai, piemēram, gadījumos, kad pat tad, kad šis orders tiek izdots, persona nevar pārvietoties uz otru valsti, jo, nu, ir kaut kāda veida mēri piemērojami. Es zinu vienkārši, vienkārši ļoti konkrētu lietu, kur tas būtu noticis. Es gribētu teikt, ja notiek apusēja atzīšana attiecībā uz apcietiešanas orderiem, tad tādā gadījumā arī attiecībā uz atteikumu pamatiem jābūt šeit savstarpēji atzīšanai, lai šo problēmu izbeigtu. Tad ir viena problēma, kas saistīta ar to, ka orders var tikt izmantots tikai, lai veiktu kriminālu izmeklēšanu vai cietumsodu izpildi, bet es runāju šeit, nu, lūk, konkrēti skatos uz pirmsties izmeklēšanu, bet trūkst precizējuma par to, uh, Ko nozīmē šī pirmsties kriminālā izmeklēšana? Daži saka, ka, un citi apstrīd savukārt to, ka Eiropas arestu orderis ne, nereti tiek ļaunprātīgi izmantots, lai arestētu cilvēkus, un drīzāk mm, izmantot viņus kā lieciniekus nevis izmeklēšanas, pro, pirms izmeklēšanas procesā, bet gan pašā prāvā. Un tas nav šī ordera mērķis. Cerams, ka šo problēmu atrasinās Eiropas izmeklēšanas orders. Jeb varbūt to varētu risināt arī izdodot pavēsti e, saskaņā ar Eiropas Savienības apusējās juridiskās palīdzības konvenciju pirmstiesas izmeklēšanā. Tad vēl ir arī tādi augsta profila redzama problēma par nesamērīgu orderu izmantošanu. Un, protams, Tas īpaši izriet no tā, ka trūkst krimināla tiesību pietuvināšanas procesu starp dalībvalstu sistēmām un krimināla likumiem. Mums bija nesen prezentācija no Polijas Mēs uzzinājām par to, kādas pārmaiņas notikušas konstitūcijā un kāda bija šis tiesība izmaiņas šai valstī, bet Polija arī ir tikus minēta kā viens no piemēriem, kur īpaši bieži godā rodas problēmas ar Eiropas apcietināšanas orderu, jo tā ļoti strikti interpretē legalitātes principu. Šobrīd tiesība akti tiek mainīti, lai ieviestu Mm, pārbaudu par to, nu, ka, lūk, Eiropas apcietināšanas orderim jābūt par labu tiesiskumam. Komisija ir centusies šo problēmu risināt savā ziņojumā par īstenošanu 2011. gadā. Padome nākus klēja ar pamatniestādnēm, rokas grāmata tikus grozīta. Tam ir kaut kāda ietekme, bet varbūt šobrīd nepietiekam tomēr vēl. Vēl gribu pieminēt, ka Eiropas izmeklēšanas ordera kontekstā, eh, un te gribu teikt paldies Melau kungam, kas ir referents pie šī dokumenta, mums ir izdevies iekļaut eh, tekstā lieta, par ko ir vienošanās ar padomu, kur minēta strikta samērīguma pārbauda kā priekšnosacījums eh, izmeklēšanas orderu izsniegšanai, kas, protams, atkal saistīts ar apusēju atzīšanu izdevē valstī un izpildu valstī. Es zinu, ka Lielbritānija pieņem likums, lai ieviestu šo samērīguma principu izmantošanu izpildu valstī. Jāsaka, komisijas to skatās ļoti skeptiski un saka, ka tas nav atbilstīgi pamatlēmumu tekstam. Bet, nu, baidos, ka, diemžēl, tā tas notiek šobrīd. Un visbeidzot, uh, Gribu minēt vairākus jautājumus, kas ir problemātiski arestu orderu kontekstā. ja Eiropas Savienības krimināltieskuma telpas izveidas darbs ir ļoti fragmentēts un nav visaptverošs un pabeigts. Te īpaši jāuzsver joma, par ko līdz šim ir sagatavota tikai un vienīgi zaļā grāmata par pirmstiesas aizturēšanu un apcietinājumu apstākļiem. Šeit nav nekāda veida politikas vai likumdošanas dokumenta bijis, un ļoti daudz individu pavad ļoti ilgu laiku aizturējumā, gaidot tiesu, gaidot tiesas prāvu, gatavojoties tiesas prāvai, reizēm ļoti skumjos apstākļos, sliktos apstākļos, jo dalībvalstīm ļoti dažādi prakses pirmstiesas aizturēšanas izpildē. Un nereti dalību valstu tiesas atsaka apcietināšanas orderu izpildi pa, par pamatu liekot tieši aizturēšanas apstākļus, un te var atsaukties uz kādu lietu īrijā. Un uh, lieta tiks nodot Lielbritānijas augstākai tiesai. Mm, tātad, lūk, šī lieta arī rada daudz problēmu. Vēl viena lieta. Jau runāju par Eiropas tiesisko tīklu un to, ka varbūt vajadzētu izveidot tieši Eiropas apcietināšanas orderu tīklu tiesnešiem, bet nav nekāda veida salīdzināma oficiāla tīkla, piemēram, aizstāvības spēku sadarbībai, aizstāvības advokātu sadarbībai. Uh, Mm, te priekšlikums varbūt būtu jāgaida no komisijas. Formāls institucionāls atbalsts un apmācība tieši advokātiem aizstāvībai būtu vajadzīgi. Un visbeidzot, problēma, vēl viena problēma, kas aktualizējusies, lūk šī mm, ne kļūdaina identitātes konstatācija, tad, kad cilvēki tiek arestēti, un tad beig, beigās neviens neuzņemas atbildību, kaut gan tiesiskums ir, nav ticis izpildīts, un izpildu valsts tādā gadījumā nevēlas uzņemties atbildību. Un piedāvāt kompensāciju. Bet jāsaka, tas kopumā ir milz, tā ir milzīga netaisnība. Nu, lūk. Visi šie trūkumi ir konstatēti, identificēti, ka daži no tiem, kā jau teicu, tiks risināti eh, citos kontekstos, daži tiks risināti izstrādājot ceļu kārtā attiecībā uz procedurālajām tiesībām, piemēram, pasākumos par eh, tiesībām uz juristu un juridisko palīdzību arī orderi izdodošajā valstī. Un tad savukārt ir citi pasākumi, kas varbūt noņem slogu no apcietināšanas orderu pleciem, samazinot šī orderu aptvērumu vai samazinot vismaz kārdinājumu, izmantojot, izmantot šo orderu, izmantot to ļaunprātīgi. Nu, protams, viens no šādiem atvieglošiem pasākumiem būs izmeklēšanas orderu pieņemšana. Uh, Un nereti, piemēram, problēmas var risināt ar videokonferencēm, ar daļēju personas, no, pagaidu personas nosūtīšanas kaut kādu laiku, neizdodot šādu apcietināšanas orderi. Tad vēl, protams, ir Eiropas uzraudzības orders, kas būtu tāds kā tāds eiro drošības naudas jautājums gandrīz apcietinājumu gadījumos. Un tas arī tas būtisks pasākums, kas ļautu samazināt pirmsties aizturēšanas laikus, tad ietver lēmums par, finan, par finansiālām sodiem, finansiāliem sodiem apusēja atzīšana arī uz eh, nosacītu apcietinājumu noteikšanu un pārbaudas periodiem. Un tā tad kontrolas pasākumu šāda veida nosacīta soda izpildē. Uh, vai pirmstermiņa atbrīvošanas gadījumos. Gribu vēl pieminēt, ka priecājos, ka Lielbritānijas koalīcijas valdība Eiropas uzraudzības orderi ir iekļāvusi to pasākumu sarakstā, ko tā paredzējusi nodot opt-in pasākumiem. Tātad mm, tā vēlas pieteikties uz šiem pasākumiem. Tas, protams, vēl nav atrisināts. Es gan, diemžēl, viņi nav to attiecinājuši uz, pirm, uz pirmstermiņa atbrīvošanas kontrols pasākumiem, bet, nu, cerams, ka valdība, valdība var tikt e, tomēr pārliecināta pies, pievienoties arī šiem pasākumiem, jo tas būtu citādi, nu, tas, tā, tā būtu, tas būtu tikai un vienīgi loģiski. Tātad visi šie mēri kopumā ļautu uh, atvieglot apcietināšanas orderu piemērošanas eh, iespējas. Stratēģiskais lēmums, kas būs jāpieņem ēnu referentiem, un tas būs jāpats pēdējais eh, mans konstatējums, tātad stratēģiskais lēmums, kas būs jāpieņem ēnu referentiem, būs par to, vai vēlamies aicināt uz likumdošanas grozījumiem, un, ja jā, tad kādiem ja aicināsim atkal atvērt no jaunu šo apcietēšanas orderu dokumentu pakotni, modificēt to, grozīt to, ja varbūt runāt par kaut kādu veidu horizontāliem apusējas atzīšanas pasākumiem, ja varbūt kaut kāda veida rīcību tādos pasākumos kā pirmstermiņa atbrīvošanas kontrole un pirms pirms tiesa aizturēšanu. Nu, jāsaka, pastāv tāda zināmas bažas to, ka tiktu atkal atvērt šī paklātne par apcietināšanas orderu, un tad mēs atkal vienkārši iet atpakaļ, atgrieztos pie kaut kāda veida vecām izdošanas normām un aizkavēšanos, ko tās izraisīja. Bet, nu, es kā referente un ānu referentiem mums kopā būs jāpievērš tieši šam, šim veidam, respektīvi, ko tad tieši vēlamies pieprasīt no komisijas. Jo comments. Paldies, Lutvārds kundze, par jūsu komentāriem, saka priekšsēdētājs attiecībā šo pašu iniciatīvas ziņojumu. Un tagad eh, vārds tiek dots ēnu referentiem. Kā pirmais? Jā. Skalas kundze, jūs esat ēnu referenti, jūs runāsiet pirmā. Pēc divām ēnu referentu sanāksmēm es varu apstiprināt, ka piekrītam referentes pieejai šim jautājumam un arī viņas e, skatītajām problēmām un citiem jautājumiem. Tad mums ir jāpievērš tieši tām problēmām, uz kurām viņa norādīja, jāskatās uz datiem par to, kā Eiropas arestu orders tiek izmantots un kādi trūkumi, jeb neatbilstības pastāv starp izdotajiem orderiem un izpildītajiem orderiem. Skaidrs ir tas, ka problēma attiecībā uz šo orderi pastāv dažās dalību valstīs, un dažas dalību valstis izmanto šo te orderi neproporcionālos mērogos un apjomos. Šeit ir runa varbūt ne tikai par izpildes jautājumiem, bet arī par tiesiskā satvara trūkumu labošanu. Otrajā ēnu referentu sanāksmē mēs runājām par jautājumiem, uz kuriem mēs gribētu koncentrēties, un darbu pie šiem jautājumiem arī turpināsim. Es gribētu uzstāt, ka mums būtu jārunā par proporcionalitātes, jeb samērīgumu jautājumiem. Tas varētu ļaut risināt eh, daudzumu jautājumu, tad mums vajadzētu arī runāt par objektīvu kritēriju sarakstu, kas jāizpilda izdošanas dalību valstī. Būtu arī jāizskat dažādi ref, eh, dokumenti, ziņojumi eh, saistībā ar uzklausīšanu, ko organizē Alde. Iespējams, ka mums pat vajadzētu ieviest dubulto proporcionalitātes pārbaudi gan no izdošanas, gan no saņēmēja valsts puses. Un eh, šeit tad būtu varbūt arī jāizstrādā kritēriju saraksts. Vēl liels nopietnas jautājums, eh, pie kura mums būtu jāstrādā un kas būtu jārisina, ir Eiropas aresta ordera atsaukšana. Uh, ja izpildītāja valsts atsakās izpildīt vai objektīvie kritēriji netiek ievēroti. Un trešais jautājuma loks ir atšķirības procesuālajās tiesībās dalību valstīs un kā varētu risināt šīs problēmas, jo mēs redzam, ka pirms tiesas aizturēšana uh, atšķirās dažādās dalību valstīs, gan attiecībā uz ilgumu, gan uz citiem jautājumiem un aspektiem. Manuprāt, ir eh, vairāki svarīgi jautājumi, jeb jomas, kam mums būtu jāpievērš saistībā ar šo ziņojumu. Gribēju pasvītrot, ka es piekrītu tām lielajām būtiskākajām problēmām, uz ko norādīja Latvortas kundze. Frau Sipel. Sīpels kundze lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs. Mūsu referents Sāra Latforda eh, ļoti izsmeļoši pastāstīja, par ko iet runa visās šajās diskusijās. Un es domāju, ka ir divi punkti līdzšinējās eh, tikšanās reizēs, par kurām varējām vienoties. Pirmkārt, principā šāda eh, Eiropas aresta ordera ideja ir laba It īpaši ar mērķi smagus noziedzniekus ātri noķert uh, un uh, likt viņiem stāties tiesas priekšā, īpaši, ja viņi ir uh, šķērsojuši robežu. Ieviešot šo Eiropas aresta orderi, ir uh, daudzas problēmas uh, pielietojumā un uh, ieviešanā. Šīs visas problēmas vēl nav atrasināts, līdz ar to mums jāparaugās precīzāk. Sāra Latvorna uh, pieminēja vairākus punktus, arī man kolēģi Gāla pieminēja vairākus punktus, un tādēļ es uh, pieminēšu uh, tikai dažus, kas man liekas īpaši nozīmīgi. Pirmais jautājums ir patiesi par aizturēšanas nosacījumiem. Manuprāt, tā ir problēma arī ārpus Eiropas aresta ordera un vajadzētu pārbaudīt, kādi ir apstākļi aizturēšanas iestādēs, it īpaši izmeklēšanas darbības veicot, būtu precīzāk šis jautājums jāskat un arī jāpadomā par to, vai nebūtu jādomā par minimāliem standartiem arī pirmsties izmeklēšanā. Nākošā problēma ir dažkārt eh, ļoti ilgi pirmsties aizturēšanas eh, termiņi, eh, arī nevienmēr, kad ir Eiropas arestorders izsniegts, nav īsti skaidrs, kad sāksies tiesas process, līdz ar to aizdomās turētie bieži ir ilgu laiku aizturēti, un it īpaši tā ir problēma tad, ja patiesi, un šeit mēs pieskaramies nākošai problēmai, ja jautājums ir par videi smagumu noziegumu, bet šī ilgie aizturēšanas termiņi noved pie tā, ka nu, dažkārt pilnīgi tiek zaudēts kontakts ar ģimeni, ar darba vietu un galu galā, ja pat tiek konstatēts, ka cilvēks ir nevainīgs, tad ir tādas eh, sekas, eh, kurām, nu, būtībā nemaz nebūtu jābūt bijušām, un šeit ir nepieciešams izmaiņas. Nākošais jautājums par nelieliem noziegumiem, par to jau runāju, bet tāpat arī problēma ir tāda, ka mēs aizvien vēl ļoti atšķirīgas tieslietu procedūras redzam dalību valstīs. Mēs sākam strādāt pie ceramapas, bet ne jau visi pasākumi dalību valstīs ir īstenoti un daži pasākumi nav pieņemti, eh, nu tā mēs eh, tikko pieņemam šo eh, pienākumu advokātu pasākumu sniegt un tāpat arī dažādas izmaksas uzņemties šeit ir daudz jautājumi vēl neskaidri un tie ir jānoskaidro, lai darbība būtu veiksmīgāka. Pēdējo Anreferēm tikšanās reizē mēs diskutējām par dažiem principiem un par konkrētiem problēmu punktiem. Varējām rast tādu ļoti plašu vienošanos. Notika pirmā doma apmaiņa par risinājumu iespējām. Nu, piemēram, par to, kā varētu novērst pārāk ilgus aizturēšanas laikus, ko varētu darīt jau šo aizturēto uh, izcelsmes valstīs, pirms notiek uh, aizturētā nodošana citai valstī. Un tāpat es domāju, ka mums ir uh, jāsagatavo uh, normatīvais ziņojums. Mēs vēl neesam nolēmuši, vai no šo problēmu konkretizēšanas izrietēs risinājuma konkrēta forma kas būtu piesaistām Eiropas arestaurdarim, vai arī mēs prasīsim tādus papildu pasākums, papildu likums, kas e, nodrošinātu to, ka šis instruments tiek labāk izmantots un arī mm, pamatiesības tiek labāk uh, īstenotas. Šeit, es domāju, atkarībā no diskusijām mēs uh, nonāksim pie uh, risinājuma, taču uh, Principā es domāju, ka būs likumdošanas priekšlikums. Es esmu ļoti iepriecināta par konstruktīvo diskusiju ar referenti un ēnu referentiem. Paldies! We... Paldies! Tagad dosim vārdu arī citiem deputātiem, kas vēlas ko teikt. Tīras kundze, lūdzu jūs pirms. Tīras kungs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, referenti. Kā jūs teicāt, ietver lēmums no 2002. gada ir noteicis tādu pamata mehānismu attiecībā uz tiesiskumu ievērošanu Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu to, ka vainīgie tiek saukti pie atbildības un arī, lai nodrošinātu uh, politisko aizsardzību pret tiem, kas mēģina kaut kā manipulēt ar Eiropas arestu orderi un izvairīties no izdošanas mehānisma izpildes. Un vēl ir jautājums eh, arī par Eiropas arestu ordera politizēšanu, un piekrīt arī kolēģiem, kas teica, ka proporcionalitātes pārbēda ir jābeidz abās pusēs, gan izdevēja, gan saņēmēja pusē bet galvenokārt es gribēju runāt par trūkumiem, caurumiem, kas ir šajā te sistēmā. Piemēram, ja Vācija izdot Eiropas areste orderi, Dienvidslāvijas eh, slepenās policijas vadītājiem Horvātijā, bet trīs dienas pirms pievienošanās Eiropas Savienībai Horvātija maina likumdošanu, lai izvairītos no šī cilvēka izdošanas. Un tagad sadarbībā ar komisiju nosauksim to diplomātiski par sadarbību. Horvātijas parlaments beidzot mainīja šo likumdošanas akti, bet tagad atkal ir mēģinājums mainīt konstitūciju. Uh, lai izvairītos no šī cilvēka izdošanas. Un ir politisks spiediens uz uh, prokuratūru, lai šis cilvēks tiktu sodīts Horvātijā un uh, tiktu uzsākta juridiskā procedūra šajā valstī, lai izvairītos no izdošanas uz Vāciju. Un, ja mēs runājam politiskā valodā, tad šeit ir runa par politiskās aizsardzības sniegšanu cilvēkam, kas tiek apsūdzēts nopietnos noziegumos. Tad, ja mēs runājam par Eiropas aresta orderi, tad mums ir jārunā gan par izdevēju valsts jautājumiem, par politiskām manipulācijām, lai izvairītos no izdošanas un par to, kā varētu slēgt šos te caurumus, lai novērstu ietekmi uz tiesu iestādēm, kam ir jāpieņem lēmums par izdošanu vai neizdošanu un vai ir jāizpildu šis te aresta orders. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad no Raiskungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju teikt Lutfords kundze ir ārkārtīgi detalizēti strādājusi, un tas parāda, kā lietas virzīsies uz priekšu arī turpinājumā, un ēnu referenti arī uh, parādīšu, kā strādās, jo ir skaidrs, ka šis jautājums tiks skatīts no dažādiem aspektiem, jo Eiropas aresta orders ir kļuvis par tādu kā simbolu, ja mēs runājam par kriminālu tiesību jomu. Tas ir tāds kā pamata akmenis, kā simbols tam, kā visa šī te joma darbojas, ne tikai uh, Lielbritānijas pozīcijas dēļ. Manuprāt, šī jautājuma pārskatīšana būs svarīga visiem, un manuprāt, tas notiks tā detalizēti un loģiski, un uh, Sāra Lutforda tieši tā arī strādā. Jautājums ir par to, ka mums šī te izdošanas sistēma ir uh, jāpārskata, kā tā darbojas. Un Lorda Palotas e, ziņojums par šo jautājumu parāda, ka sistēma darbojas, bet, tā nepieciešama, bet to nepieciešams reformēt, un, un arī šis parlaments e, veiks savu vērtējumu, izvērtējumu. Sāra jau pieminēja par to, uh, vai pieminēja to, ka būs jārunā par to, kāda veida izmaiņas būs nepieciešams, vai tās būs horizontāls, vai likumdošanas, vai kā savādāk. Un, un tad mēs redzēsim, kā mēs varēsim mainīt Eiropas aresta ordera sistēmu. Manuprāt, mums šis jautājums jāskata rūpīgi, proporcionalitātes trūkums, ilgstoši pirmstošas, eh, pirmstiesas ieslodzīšana, aizturēšana, Šie jautājumi ir jāskata rūpīgi un uzmanīgi un objektīvi, jo ir daudzi gadījumi atainoti presē daudzās valstīs. Un, manuprāt, viņš, viņi ir tas cilvēks, kas kopā ar ēnu referentiem mēģinās nodalīt šos te mēdīju stāstus no, reāl, no reālās situācijas un manuprāt, mums būtu jābūt ļoti objektīviem šajā procesā. E, varētu piedāvāt vairākas reformas, un, manuprāt, šeit mēs runājam par tādu lielu reformu, lielu pārskatu šajā jomā. Tas būs daudziem interesants, un, un, un tas ir tāds plašs jautājums, un kā parasti. Uh, Sāra Lutforda ir piedāvājusi nodrošinājuši detalizētu pirmo viedokļu apjo, apmaiņu. Un, un tiklīdz mēs noteiksim, ka Eiropas arestu orders ir laba sistēma, mēs vēlamies to paturēt, tad mēs virzīsimies pareizajā virzienā. Paldies, Marais kungs, tagad Bronsa kungs. Ļoti bieži tiek izteiktas, eh, tiek izteikti apgalvojumi, ka ja kāds ir pret šo orderi, tad tas ir pret izdošanu un tā tālāk. Es tā neuzskatu, es uzskatu, ka ja cilvēki ir noziegušies, tad viņi ir jāizdod. Bet es esmu pret šī, šīs tas sistēmas eiropiskumu un arī pēc būtības. Uh, jo ir iespējams, ka valstis var noraidīt šo orderi, ja viņu prāt nav pietiekoši pierādījumu. Un uh, tādējādi šis jautājums ir tāds politisks. Pirms šis te orders stājās spēkā, tad pirmā līmeņa vai pirmās instances tiesas um, Eiro, uh, Lielbritānijā, viņām bija jāpārliecinās, uh, ka ir pietiekošu, pietiekoši pierādījumi lai atzītu šos cilvēkus par vainīgiem. Tas, protams, prasa laiku. Bet tagad cilvēkus varētu e, izdot uz valsti, kur noteiktais nodarījums ir noziegums, savukārt izdevēja valstī tā tas nav. Tika runāts arī par Eiropas izmeklēšanas orderi. Esmu arī principāli pret šo orderi, tāpat kā attiecībā arī uz pirmo orderi. Tomēr ja Eiropas arestu orders pastāv un ir jāpiemēro arī Lielbritānijā, tad jāsaka, ka man, man tomēr patiktos, ka pastāv arī šis te Eiropas e, izmeklēšanas orders, jo tas e, savā ziņā filtrētu nevajadzīgās situācijas. Lopesas kundze. Paldies! Eiropas komisija norādījusi to, ka ir neproporcionalitāte attiecībā uz aizturēšanas laiku. Es gribēju jautāt, vai pētījums par šo jautājumu ir veikts uh, attiecībā uz uh, mazākiem vai mazāk smagiem noziegumiem, kur tiek izmantots uh, šāds orderis, un vai tur varētu runāt par neproporcionālu piemērošanu jo dažos gadījumos orderis ir ļoti noderīgs, bet savukārt citos ir negatīvas sekas. Piemēram, ja tas tiek neproporcionāli nesamērīgi izmantots. Tāpēc mums būtu jāskat šo mazāk smago noziegumu definīcijas, un tās ir jāsamēro tā, lai nerastos problēmas. Varbūt ir nepieciešams eh, veikt eh, vidēja termiņa pārskatu, kas Cipels kundze norādīja. Mēs nesam arī skatījuši aizturēšanas apstākļus un arī juridisko pieeju. Iespējams, ka varētu šeit uzlabot situāciju attiecībā uz piekļuvību advokātiem. tā lai šāda iespēja tiek nodrošināta abās valstīs, gan izdevēja valstī, gan saņēmēju valstī. Jo būtu nepareizi tas, ka netiktu nodrošināts apelācijas tiesības un ka neviens neuzņemtos atbildību, ja, piemēram, ir mazāks maks noziegums nodarīts vai nodarījums nodarīts un cilvēks ilgu laiku tiek paturēts apti, apcietinājumā un es ceru, ka pārskat laikā varētu šos te jautājumus risināt. Otkārt. Tātad šis otrs aspekts. Gribu uh, teikt to ar referentei un ēnu referentiem. Runājot par šo smago noziegumu un smagā nozieguma definīciju, tiek izmantots tāds juridiskais pamats, un bez tam mēs par to jau runājām, piemēram, pasažieru reģistra uh, kontekstā ir um, daži noziegumi, kuros uh, šis uh, jēdziens būtu jāpārskata, piemēram, palīdzība nelegālās ieceļošanas gadījumā, nu, piemēram, Lampedūzā. Šis jautājums ir ļoti uh, aktuāls, tātad šis saraksts ar 32 noziegumu nosaukumiem būtu jāpārstrādā. Es domāju, ka šodien tiem ir gluži cita nozīme nekā toreiz, kad šis saraksts tika sastādīts. Uh, Ir, piemēram, viens eh, nodarījums cilvēku tirdzniecība, tas ir, um, nu, gluži šī saraksta galvgalā. Tāpat arī, tāpat arī eh, noziegums, uh, ko vajadzētu no šī saraksta uh, izņemt un kas ir pamats citām direktīvām, tas būtu jāmaina. Uh, es dažus punktus tiešām gribētu mainīt tādus, kādi šeit ir minēti. Paldies. Kirkop kungs nākošais lūdzu. Then... Tagad Kirkop kungs un tad vārds komisijai un referentei. Lūdzu. Atvainojos, ka man bija jāatstāja telpa uz nelielu brīdi, bet es gribēju īsus komentārus izteikt. Pirmkārt, es gribēju norādīt, ka Eiropas āresta orderis ir ārkārtīgi nozīmīgs eh, tiesību sargājušu iestāžu rokās, eh, kā ierocis runājot vai kā rīks runājot par mm, izdošanas procedūrām. Tas ir ārkārtīgi noderīgs, jo to var piemērot ātri, it īpaši mm, Schengenas ietvaros jo tādējādi krimināli elementi var brīvi ceļot. Es piekrītu tam, ka mums ne tikai jādod skaidrs vēstījums par šī te ordera pozitīvajām pusēm, bet mums arī būtu skaidri jānorāda, ka tagad mēs esam 21. gadsimtā un mums ir jārunā par šī ordera reformām, uh, lai risinātu dažas problēmas, ar kurām esam saskārušies, piemēram, proporcionalitātes jautājums. Manuprāt, šeit ir attiecīgi klauzula instrumentārija jāiestrādā, lai izvairītos no pagātnes kļūdām. Definīcijas um, orderī attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem pieļauj dažādas interpretācijas dažādās valstīs un pašlaik eh, tiesas nevar noraidīt saņemtos pieprasījumus. Un proporcionalitātes izvērtējumu veic izpildiestāde. Jārunā arī par garantijām un ierobežojumiem, norādot arī uz eh, ordera priekšrocībām. Manuprāt, šeit ir divas puses. Pirmkārt, mums ir vairākas problēmas, eh, ar kurām esam saskārušies dažādās valstīs, dažādos apstākļos, Mums ir jābūt atvērtiem reformām un jānorāda, ka tā ir nepieciešama, bet savukārt no otras puses mums ir skaidri jānorāda, ka šis orders ir bijis pozitīvs un, un, un noderīgs rīks. Un, manuprāt, tas mums ļautu palīdzēt virzīties uz priekšu. Plenkoviča kungs. Manuprāt, šis orderis ir viens no rīkiem, kas ļāvis būtiski palielināt eh, tiesisko sadarbību starp dalību valstīm, un tas ļauj mums visiem sasniegt vai izpildīt vienu no galvenajām kriminālu tiesību, galvenajiem kriminālu tiesībai kriminālu eh, tiesību mērķiem, tātad nodrošināt taisnīgumu ievērošanu. Un šis orders ļauj arī palielināt eh, tiesību sargājušo iestāžu darbības efektivitāti un nodrošina arī lielāku uzticību šo iestāžu starpā. Biju ārkārtīgi eh, ārkārtīgi pozitīvi vērtēju to, ka Utfardas kundze organizēja konferenci, konferenci pirms divām nedēļām par Eiropas aresta orderi. Mani īpaši interesē kāds ir Eiropas komisijas viedoklis, ir tīpaši ņemot vērā to, to, ka no 2014. gada tā ir lielākas iespējas, runājot par Eiropas arestu orderu izpildi nacionālā līmenī, un gribēju jautāt komisijai, kādus soļus tās spērs, šeit es runāju arī par pārkāpumu procedūru, ja kāda dalība valsts, kad pārcels e, šo te līgumu, e, šo te lēmumu e, par Eiropas aresta orderi savā likumdošanā, mainīs iemeslus atteikumam izpildīt šo te orderi. Tātad būtu interesanti uzzināt, kādi būs juridiskie instrumenti vai kādi instrumenti tiks piemēroti gadījumā, ja dalība valsts šādi nepildīs savu uzdevumu. Un vēl es gribēju jautāt komisijai, kā viņi skatās uz eh, Eiropas aresta orderi, juridiskās eh, eh, starptautiskās jurisdikcijas ietvaros, ja mēs runājam par šāda instrumenta ļaunprātīgu izmantošanu, un vai komisija uzskata, ka dažas dalībvalstis 2002. gadā tur ievietoja tādu kā mehānismu, lai nodrošinātu to, ka aresta orderi nevar attiecināt uz noziegumiem, kas veikti pirms 2002. gada. Manuprāt, tie ir svarīgi juridiski jautājumi, kas eh, ļautu panākt lielāku skaidrību attiecībā uz šo te uh, instrumentu, ko es eh, atbalstu un kas ir kļuvis viens no svarīgākajiem rīkiem, eh, ja mēs runājam par izdošanu un eh, sadarbību kriminālu tiesību jautājumos starp dalību valstīm. Korta, sí. por... Pavisam, pavisam īsi, jo mums vēl jādod vārds ar komisijai. Un gal galā vēl ir referentē, jā. Jā, paldies, priekšsētā kungs, pavisam īsi. Paldies Latvārdas kundzei par viņas ļoti apjomīgo stāstījumu, un arī Morājas kungs jau norādīja uz to, ka un stāstīja par to, kā krimināla tiesībām vajadzētu darboties. Es piekrītu kolēģiem, kas saka, ka. Uh, tam ir jātiek sasniegtam nepolitizējot šo instrumentu. Tas uh, atver burtiski tādus tā kā vārtus uh, upuriem, upuriem ne tikai cietušiem lielos noziegumiem, bet arī no mazāk uh, nozīmīgiem noziegumiem. Ir nepieciešama ļoti korekta ātra lietvadība un nozīmīgu izmeklēšanu. Uh, tiesības nedrīkst pārkāpt tādēļ, ka ir dažādas, dažādi noteikumi dažādās likumdošanās. Es domāju, ka Eiropas arestu orderis ļauj mums uzlabot situāciju un neskatoties uz to ir jāsaglabā proporcionalitāte un šo jautājumu ir jāpadziļina. Paldies! Priekšsēdētājs! Paldies, tagad došu vārdu komisijas pārstāvim, un tad varēs atkal uzstāties ar referenta. Priekšādātā paldies pavisam īsi komisijas vārdā, un gribu teikt, ka mēs ļoti atzinīgi vērtējam šo ziņojumu. Komisija apmeklēja arī šo ārkārtīgi interesētu no uzklausīšanu, ko vadīja Barones Ludforda un ko organizēja Aldo NKR e pirms pāris nedēļām. Domāju, ka šī rīta mm, izteikuma arī atspoguļo konferences rezultāts, arī tie tehniskā līmenī redzam šos rezultātus. Mēs ļoti uzmanīgi sakojam līdz parlamentu un lība komitejas darbībā šajā jomā. Apzināmies, ka paralēli komisija īsteno pētījumu par pievienoto vērtību un mums paredzēta tikšanās ar akadēmiķiem un ekspertiem, kas strādā pie šī pētījuma, lai tad nu, šu, šeit minētos jautājumus sasaistītu arī ar šo jomu un uh, komisija par to visu jau ir rakstījis dokuments vēstules jums, un esmu gatava dokumentu detalizēt arī šī darba rezultāts. Gribu tikai teikt komisijas vārdā, ka mēs, uh, jo mēs ļoti pateicīgi par to pragmatisko un konstruktīvo pieeju, ko izvēlēsies referenti un ēnu referenti. Uh, pieejot šim ļoti sarežģītajiem jautājumiem, it īpaši e, ņemot vērā, ka ir tādi fakti, kas, e, kuriem nepieciešams plašāks konteksts. Ja Eiropas arestu orders jau nepastāv tādā vakumā, te ir virkne citu pasākumu, virkne citu pasākumu mēru, tostarp arī procedurālo tiesību pasākumi, kas papildina viens otru, tāpat arī citapusējās atzīšanas pasākumi. Un, uh, atbildot uz uzdotajiem jautājumiem Aldas uzklausīšanā, šķiet šīs atbildes no komisijas jau nāca, bet šī jaut, šo jautājumu var sasaistīt ar īstenošanas procesu. Mēs esam paredzējuši virkni papildinošus informantus, ko eh, Lutfords kundze jau teica un ko daudz dalībvalstis nav īstenojušas, bet kas, ja būtu pieejami pilsoņiem, tad pilnīgi noteikti piedāvātu virkni dažādas alternatīvas Eiropas arestu orderim. Neiedziļināšos tālākās detaļās šeit, bet jāsaka, uzmanīgi sakosim līdz jūsu darbam un esam gatavi ar jums tikties, lai dot savu ieguldījumu un pastāstīšu jums, kas norisināsies tikšanās laikā ar ekspertiem. Pilnīgi noteikti gribam teikt paldies par šo ļoti detalizēto referents veikto darbu. Paldies priekšādātāji. Paldies komisijai. Nu tad, Lutvārds kundze, jums noslēguma vārdiem vārds. Paldies. Paldies visiem, kas uzstājās domāju, ka tas labi parādīja, cik man ļoti paveicies ar ēnu referentiem, kas ir tik saprātīgi, darunāju Galku un kundzi, Kirkopkungu un citiem. Paldies arī par pausto atbalstu un ieguldījumu darbā. Tieši tā kā komisijas pārstāve nu pat teica, mēs gal galā šeit vēlamies izmantot pragmatisku pieeju, tieši tāpat kā Klods Morais teica, vēlamies taču būt objektīvi. Uh, Nu, man pašai ir savu zinām bagāžu līdz no manas dalību valsts. Atšķirībā no Brons kunga man ir citas domas. Es tāpat laikā atzinīgi vērtēju viņa izteikumus, lai arī nevaru tiem piekrist. Es neiebilstu principiāli pret šāda ordera un Eiropas mē, pa, mēroga pasākumu izveidi. Bet tāpēc vien, ka tas ir Eiropas pasākums, ne, tas nenozīmē, ka tas ir kaut kas izcils un vienreizais. Nē, tas ir tik un tā jāuzlabo. Mana pieeja ir tāda, ka Eiropas arastu ordenis plus būtu tāda jaunāka versija būtu vajadzīga. Es nevēlu šo orderu iznīcināt un atgriezties pie kaut kādas iepriekšējās izdošanas sistēmas. Un, grib, un piedzīvo to, ka atkal noziedznieki dzīvo cepur kuldam kaut kādās citās valstīs bez izdošanas un tā tālāk. Nē, jo tādā veidā netiek nodrošināts taisnīgums arī, eh, arī upurim. Gal galā jādomā par upuriem, viņiem arī ir jādab, jādabū sava daļa tiesas un taisnības. Vēlamies tomēr laikā tomēr nodrošināt sa, tādu samērīgu abu pušu interešu aizsardzību, un arī aizturētajiem ir jāsaņem atbilstīga attieksme, izturēšanās un viņiem ir tiesības uz taisnu tiesu, godīgu tiesu. Tātad tas kopumā ir tāda milzīga mozaīka, kas ir sarežģīta, e, problemātiski un ir jāsaliek visu gabaliņu pareizi, visiem tiem pareizi jāiedars kopējā anā. Ainā, kā šis orders izstrādāts, kā tas tiek īstenots, cik labi vai slikti tas tiek izmantots, kādos gadījumos, kādas ir komisijas pirmās, kādas tiesu pilnvars. Jāsaka, nebija īpaši bieži atsaucis uz tiesām arī tajās dalību valstīs kam ir tiesības un kas ir izmantojušas eh, šīs nacionālās atsaucas un iebildes. Un tajos gadījumos, kad tas tā bijis, tad, tad tiesa ir izteikušās salīdzinoši ļoti konservatīvi savu, savās, savos izteikumos. Tāpēc mums nav īsti vēl skaidrs, kā te notiek šeit virzību uz priekšu. Bet, nu, jāsaka, tās tiesas, kas saka, lūk, cik ārprātīgi, ka Šādā veidā krimināla tiesības tiek īstenotas mūsu valstī piespiedu kārtā. Nu, tas jau nav uh, nekas vairāk kā vienotā tirgus pasākuma pēc savas būtības. Mēs vienkārši vēlamies norošināt vienādus spēles noteikumus, jo, ja šāda noteikuma nav, tad tādā gadījumā problēmas pilnīgi noteikti radīsies, un esam tās jau redzējuši. Es gribu tāpēc teikt, ka visa mūsu komanda, mēs visi vēlamies izmantot tādu pie, pragmatisku, liederīgu pieeju jo Eiropas apcietināšanas orders jau nav nekāda svētā govs, tāpēc, ka tas ir Eiropas mērogs pasākums. Nē, tieši tāpēc tas ir vēl vairāk jāuzlabo, un šim pasākumam ir jābūt spējīgam uh, attaisnot tās cerības, kas uz to liktas. Ļoti daudz liederīgu komentāru dzirdēju, ņemšu tos vērā, iestrādātos savā tālākajā dokumentā. Un gala Eh, galu galā vēlamies nodrošināt augstā mērā tiesiskumu un vēlamies, lai 28 juridiskās sistēmas galu galā viena ar otru sazinātos, pamatojoties uz tādiem salīdzinošiem kritērijiem un kvalitāti savās procedūrās, prāvās, procesos tā, lai tie varētu saslēgties tajos brīžos, kad tas ir nepieciešams, ne, neīstenojot tādu masīvu, visaptvarošu harmonizēšanu kas varētu radīt problēmas daudzās jomās. Mēs šo spriedzi vēlamies mazināt, un tas arī ir mūsu darba un reformas mērķis. Vēl tikai gribētu teikt, ka mēs esam ļoti pateicīgi arī sekretariātam par milzīgo palīdzību, ko tas mums piedāvā. Ļaujiet man pieminēt Klaudiju Galtjēri, kas tiešām ir bijis vienkārši neaizstājama pēdējo pāris gadu laikā kas, kamēr strādāju pie ziņojumu par, par mutisko un rakstisko tulkošanu tiesu prāvās, viņa strādāja ar mani plecu pie pleca, un viņas pieredze, jāsaka, tiešām bija vienkārši nenovērtējama. Nu, tādā ideālā pasaulē mēs pilnīgi noteikti turpināt izmantot viņas pieredzi arī tālāk. Paldies, Lutvards kundzei, saka priekšādātājs. Paldies arī par to, ka teicāt paldies sekretariātam, atzināt viņu eh, lielisko pieredzi. Un paldies, ka teicāt paldies mūsu Klaudijai Goltjērī. Jāsaka, šīs diskusijas tiešām bija pamatīgas, ļoti liederīgas, konstruktīvas. Kopš 2002. gada, lūk, ir bijuši kaut kādi rezultāti, labi, ka varējām tos asvērt, redzēt, kas ir noticis, kas ir paticis panākts, kādi ir arī, lūk, trūkumi, kas piedzīvot īstenošanas procesa laikā dalību valstīs. Nevēlamies šo pasākumu vājināt. Domāju, ka visi labi saprotam, ka tas ir bijis milzīgs solis uz priekšu, lai tiktu pāri šīm ilgajām, grūtajām, tradicionālām izdošanas procedūrām. Tās radīja ļoti daudz problēmu, ne tikai praktiski, bet arī filozofiski, jo radās mazīga neusticēšanās valstu starpā. To varam, tam varam tikt pāri tikai ar apusēju atzīšanu un gatavību sadarboties starp dalību valstīm. Un kopīgiem spēkiem skatoties sejā noziedzībai un cīnoties pret to varam kaut ko panākt. Un tā aizsargāt savus pilsoņus. Paldies par diskusiju. Atgādināšu, ka ziņojuma projekts tiks mums prezentēts 27. novembrī. Tātad 27. novembrī. Atgādināšu turklāt, ka pulkstens 3.30 mums paredzēta uzklausīšana par stāvokli pamatiesību jomā šai pat telpā. Pūkstens trijos savukārt ir atklāta priekšādātāju grupu priekšādātāju konferenci, tāpēc jūs esat visi laipni lūgtu apmeklēt. Un tie, kas jūs vēlaties apmeklēt šo, apmeklē, šo konferenci, tomēr atcerieties lūdzu, ka šī uzklausīšana sāksies tieši precīzi 3.30. Tātad 3.30 esiet šeit klāt. Šorīt esam ļoti labi izmantojuši mums atvēlēto laiku. Un pēc, pēcpusdienā no 3.30 darbā atsāksim uzklausīšanā. Paldies uz tikšanos!